Darbie kolēģi, aicinu jūs ieņemt vietas, lai mēs varētu pēc šīs nelielās kavēšanās tomēr sākt sanāksmi. Šī ir ārkārtas sanāksme mūsu komitejai. Paldies, ka esat ieradušies. Jūs esat saņēmuši darbkārtības projektu, jo pirms dažām dienām tas tika izsūtīts. Es piedāvāju sākt skatīt mūsu darbkārtību. Pirmais uh, darbkārtības punkts ir darbkārtības pieņemšana. Ja nevienam nav iebildumu, tad uh, mēs varētu uzskatīt darbkārtību par pieņemtu. Otrais punkts - priekšsēdētājs paziņojumu. Bet mums bija jau pirms trim uh, dienām Strasbūrā sanāksme, līdz ar to jaunu paziņojumu nav. Un es jums piedāvāju uzreiz pāriet pie mūsu viedokļu apmaiņas ar Giovanni Nistrī, virsnieku, komandantu, tātad eh, ģenerāla komandieru, un uh, ir tiešām prieks un gods uh, viņu šeit sveikt. Mēs ar ģenerālu Nistrī jau tikāmies uh, mūsu braucienu laikā Itālijā 2018. gada jūnijā. Mēs bijām Romā un apspriedām uh, diezgan padziļināti situāciju, kāda ir ar ārvalstu kaujiniekiem, kas atrodas Itālijā. Mēs runājām arī ar jums, ģenerāļa kungs, par uh, dažādajām struktūrām, kā tiek uh, organizēti šie karabinieri spēki cīņā pret terorismu un arī cīņā pret radikalizāciju. Ģenerālis Nistrī šodien pieņēma mūsu ielūgumu ierasties pie mums, lai diskutētu par cīņu par terori, pret terorismu un karabinierī darbu šajā jomā. Un, ja mums būs laiks, mēs varētu parunāt arī par cīņu pret finansējumu terorismam. Un pirms viņam dot vārdu, viņš piedāvāja ar savu komandu kopā noskatīties video uh, kas eh, dod mums tādu vispārēju ieskatu attiecībā uz to, ko eh, šis karabiņa ierī korpus dara, un sāksim ar šo video, ja viss darbojas. C'est bon signe. Tas ir labs signāls.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 Bien, merci beaucoup de cette video. Liels paldies par šo video. Tas bija lielisks parādot uh, to, cik daudzveidīga ir uh, jūsu atbildība un cik uh, apņēmīgi jūs strādājat karabiņierī spēkos. Paldies par šo video, uh, ko varējām noskatīties uh, debašu sākumā šorīt. Un tagad nekavējoties došu jums vārdu, ģenerāļa kungs, uh, apmēram uz 15 minūtēm lai jūs varētu stādīt mums priekšā jūsu vīziju, un pēc tam dosim vārdu kolēģiem, un izvēlēsimies uh, ping-pong metodi, ko jūs arī uh, akceptējāt. Uh, tātad viens jautājums, viena atbilde. Dod jums vārdu, ģenerāla kungs, lūdzu. Grazie, signora Presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties eh, godātajiem deputātiem šajā īpašajā terorismu komitejā Eiropas parlamentā. Tas man ir liels gods, un manai komandai arī tas ir liels gods ierasties šeit pie jums un atkal tikties ar jums pēc sanāksmes, kas mums bija šā gada 6. jūnijā. Tas ir liels gods, jo mums būs laiks padziļināti apspriest eh, dažādus jautājumus, labam, labāk vienam otru iepazīt. Un eh, es gribētu arī teikt, ka mums eh, runājot par militārajiem un civiliem uzdevumiem, uh, ir eh, svarīgi uzdevumi. Mēs vēlamies būt noderīgi, mēs vēlamies palīdzēt starptautiskajai sabiedrībai, sniedot uh, eh, dažādu atbildi un uh, reakciju un uh, piedaloties misijās. Šodien es gribētu pievērsties vairākiem jautājumiem, jo īpaši cīņai pret kultūras preču kontrabandu uh, gribētu runāt arī par terorismu un organizēto noziedzību, gribētu runāt par cīņu pret eh, um, tātad cīņu, ko veic eh, stabilitātes un uh, policijas spēki un arī par interneta monitoringu un par vidi. Gribētu runāt arī par dažiem, dažiem projektiem, uh, kas uh, tiek izstrādāti pateicoties Eiropas Savienības pieejamiem līdzekļiem. Runājot par kultūras mantojumu, startautiskā dimensija, um, protams, ir ļoti aktuāla, runājot par mākslas darbu kontrabandu. Uh, paraugieties uz 2000. gada Palermo konvenciju, bet viena lieta ir skaidra, mums ir jāstiprina starptautiskā policijas sadarbība. Mums ir um, jāuzlabo mūsu analīzes uh, spējas, uh, kas mums ir Eiropas Savienībā. Es ceru, ka tūka var sekot manai runai, saka runātājs. Tātad karabiņierī spēki kopš 69. Um, gada strādā um, un uh, ir attīstījušies par uh, ļoti um, um, labi attīstītiem spēkiem. Mums ir arī kultūras mantojuma nodaļa, un tas bija vēl pirms 1970. Uh, gada uh, Parīzes konvencijas uh, pieņemšanas. Tas bija tas brīdis, kad starptautiskā sabiedrība nolēma pievērsties cīņai pret uh, kontrabandu ar eh, kultūras priekšmetiem. Mēs sākām apmainīties ar eh, informāciju ar dažādu valstu, īpaši Francijas, Spānijas, eh, Vācijas, Nīderlandes, Rumānijas un apvienotās karalistas policijas spēkiem. Un pateicoties Eiropola palīdzībai, mums izdevās arī gūt panākumus un būtiskus rezultātus. Un, protams, ir jārunā arī par uh, kontrabandu internetā. Gribētu pastāstīt par pēdējo operāciju, ko mēs veicām. Tā bija Dimitra operācija, kas tika veikta ar eh, Eiropolu un Eurojust um, atbalstu. Mums izdevās uh, pievērsties uh, bandām, kas darbojās Sicīlijā, un šis darbs tika noslēgts šā gada 4. jūlijā. Uh, tika izdoti apvienotās karalistes, Spānijas, Vācijas spēku un tika izsniegt trīs Eiropas ārēsta orderi. Un mēs arī atguvām kultūras preces, kultūras objektus, bet ne, nav runa tikai par šo te priekšmetu atgūšanu. Ir arī jāizmeklē uh, Eh, šie noziegumi, kas dažādi ir, eh, tātad ir bandas, kas dažādi strādā, un mēs konstatējam, ka preces bija nelegāli eksportētas, tika arī tirgotas tirgu un arī tika veikti viltojumi, lai gūtu ieņēmumus. Tātad šāda veida operācijas ir eh, mm, tādas kā parauga operācijas. Tas tika prezentēts arī uh, organizētās noziedzības eh, apkarošanas projektā septembrī Hāgā. Tā nav pirmā operācija, eh, kā, kādu esam veikuši, kas eh, um, izmeklē šo noziegumu no pašiem pirmsākumiem no nelegālas uh, priekšmetu iegūšanas līdz pat uh, pārdošanai, un arī mēs strādājām pie uh, naudas atmazgāšanas izmeklēšanas, arī pērkot šīs preces, bieži vien tiek atmazgāta nauda. Tā bija kopīga operācija ar Franciju šajā jomā. Un daudzas no šīm precēm, protams, tiek uh, izmantotas, lai iegādātos uh, īpašumus. Tas tiešām atvēra acis, uh, parādot, cik plašas ir kriminālās aktivitātes, uh, kultūras preču jomā mēs šeit runājam par milzīgām naudas summām, ko var nopelnīt šādā veidā. Tātad mēs prasījām Eiropolam novērtēt iespēju izveidot analīzes vienību, kas būtu atbildīga par kultūras mantojuma aizstāvību, aizsardzību. Uh, Protams, ka šeit mēs runājām par kultūras priekšmetu kontrabandu, bet mūsuprāt eh, vajadzētu vairāk pievērsties šiem jautājumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir eh, jāmin arī um, visa šī te vīde. Mēs uzskatām, ka kultūras pro, preču priekšmetu uh, kontrabanda ir saistīta arī ar terorismu finansēšanu. Tas izriet no mūsu pieredzes. Mums nav uh, procedurāli pierādījumi, kas varētu par to liecināt, bet mums ir norādes, um, kas izriet no aktivitātēm un no um, izlūkdienestu ziņām, ka šī saikne pastāv. Tātad mēs piedāvājām izveidot šo analīzes projektu vienību, nodaļu, uh, un mēs par to runājām arī ar Eiropola izpildirektoru. Ir milzīgs potenciāls um, karabiņērī spēku pārvaldītajā kultūras uh, priekšmetu datu bāzē, kas ir balstīta uz Interpolu modeli. Es gribētu uzsvērt, ka ļoti svarīgi ir arī uh, Eh, jā, ieviest šo te um, datu bāzi, īstenot, um, izmantojot papildu kapacitāti internetā. Mēs piedāvājām uh, Eiropas Savienībai sniegt finansējumu šim te projektam, kas strādā pie uh, nozakto mākslas darbu izmeklēšanas sistēmas. Tā ir IT struktūra ar īpašu programmatūru, kura uh, izveidotu platformu, kas ļautu automātiski veikt meklēšanu. Un tad tiktu apkopoti visi meklējuma rezultāti, um, automātiski tiktu sā, salīdzināti attēli, un visi šie attēli būtu vienotā datu bāzē, jeb reģistrā, ko varētu izmantot policija, un tas ļautu identificēt uh, zaktos kultūras priekšmetus. Uh, Mēs zinām, cik liels ir šis potenciāls, ja izmantojam interneta resursus. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka šāda veida instruments mums tiešām varētu palīdzēt sasniegt mūsu mērķus. Mēs ceram, ka Eiropas Savienība akceptēs šo projektu. Mums ir arī UNESCO projekts uh, kultūras zilajā, uh, zilās ķīveres, kas ir unikāls pasaulē. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs uh, testējām Irākā, Erbilā un Bagdādē. Karabinieri spēki bija iesaistīti tur uz vietas. bet uh, tas ir tikai viens mozaīkas gabaliņš un viens no karabiņērijas spēku uzdevumiem starptautiskā arēnā. Tagad es gribētu tāpēc pāriet uh, no kultūras priekšmetu kontrabandas pie cita veida noziegumiem. Un šeit es vairāk eh, domāju organizēto noziedzību un terorismu. Es domāju arī ROS, kas ir īpašo operāciju vienība, atbildīga par uh, terorisma izmeklēšanu. Un tā vienmēr ir iesaistīta katru reizi, kad ir uzbrukums uh, Itālijas militāriem spēkiem. Un uh, tad, kad ir noziegumi, kas ir saistīti ar uh, terorismu pret uh, ārvalstniekiem. Tātad šie spēki ir atbildīgi par šīm izmeklēšanām. Nesen uh, ir arī bijuši ļoti labi rezultāti. Esam trīs daļu biedrus arestējuši Lībijā pēc izmeklēšanas, uh, kad tika nolaupīti un gāja bojā vairāk Itālijas pilsoņi. Šeit mēs runājam par četru strādnieku, um, jeb darbinieku. Um, nolaupīšanu Enī um, teritorijā Lībijā. Tas notika 2015. gadā. Ir bijušas arī citas izmeklēšanas, kas arī ir uh, au, vainagojušās ar uh, citu biedru ārestu, ar rezultātiem. Tātad tie bija biedri, kas um, īstenoja nelegālas aktivitātes Donbasā. Tātad mēs nerunājam tikai par islāma terorismu, bet arī uh, par politisko terorismu kopumā. Ir vēl viens svarīgs aspekts, eh, kuru gribētu uzsvērt. Gribētu parunāt par to, kas notiek eh, ārpus mūsu robežām. Es eh, gribētu minēt daudznacionālo specializēto vienību karabiņierijas spēkos. Uh, Tā darbojas kā for NATO paspārnē, un viņi ir atbildīgi par um, uzraudzību, uzraugot radikalizētas uh, reliģiskās kopienas, uh, kuru vidū ir uh, vairāki no Sīrijas vai Irākas ieradušies uh, ārvalstu kaujinieki, un viņu nolūks bija ierasties Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tātad šeit mēs runājam par policijas darbu stabilitātes nodrošināšanai, kas patiesībā sniedz atbalstu vietējai policijai viņu darbā. 2017. un 2018. gadā ir izdevies uh, neļaut 24 cilvēkiem ieceļot Schengen zonā. Uh, Tātad, pateicoties eh, vietējām aktivitātēm un uzraudzībai, šī informācija tika izplatīta un riska profili tika um, nosodīti uz visām mēs dalību valstīm. Mēs uzskatām, ka šis ir viens no tādiem progresīviem prevencijas modeļiem, kas ir ļoti jēgpilns un kas palīdz um, novērst draudus Eiropas Savienībai. Uh, Tātad pateicoties šīm IT izmeklēšanām krīzes zonās, un tas ir kaut kas, kas mums ir jāturpina, manuprāt, un cerams, to mums arī izdosies turpināt Āfrikā ar ES palīdzību, jo īpaši Sahels reģionā. Tas ir reģions, kas ir ļoti svarīgs, runājot par migrācijas plūsmām, un, protams, ir saikne. Uh, tur arī ar teroristiem un uh, ārvalstu kaujiniekiem. Mēs piedalāmies arī civilās misijās, kuras organizē Eiropas Savienība, un šobrīd es gribētu parunāt par uh, dalību um, Sahela reģionā šajās te uh, sensitīvajās zonās. In sostanza, al fine di valorizzare al massimo questo. Šeit terorisma apdraudējums, jo īpaši intensīvi saistībā ar ISIS. Tagad mēs šajā uh, jomā varam piemērot uh, informācijas sistēmu nodrošinoto informāciju. Tas ir saistīts gan ar Eiropas, gan ārvalstu situāciju. Esam guvuši zināmu pieredzi. Mums tagad ir iespējams izveidot tādu sistēmu, kas atvieglo atklāt riskantu personu uh, noteikšanu un uh, vardarbības uh, novēršanu. Līdz šim mēs balstījāmies uz radikalizācijas rādītājiem saistībā ar zināmām personām, pētījām šo personu uzvedību vai nu brīvībā vai apcietinājuma vietās, un šie rādītāji noved pie tā, ka var īstenot labu prevencijas darbu, taču tas nav saskaņā ar teroristu profiliem, jo šeit ir jāpiemēro dažādu uzvedības modeļu. Tādēļ mēs izstrādājam tādu informātikas platformu, uh, kas ņem vērā ārkārtīgi dažādus kritērijus, ar kuru palīdzību ir iespējams uh, salīdzināt policijas arhīvos esošos datus ar cita veida datiem. Šeit netiek pētīti ne tikai radikalizācijas uh, rādītāji, bet tiek pētīti reāli personu profili, lai izvērtētu riskus, un to visu var izmantot, lai izvērtētu to, vai policija ir jājaucās vai nē. Tātad saistībā par dažādām personām tiek apkopoti dažādi dati. Un vēlos pieminēt, ka šajā sakarībā Karabjērī apvārsnes 2020 ietvaros īsteno divus projekts. Pirmais no tiem ir Dante projekts kur tiek apkopoti dati par teroristiskajām eh, rīcībām, darbībām. Šeit iegūstam datus no video un audio ierakstiem, ļoti rūpīgi izanalizējam tajos paustos vēstījumus, varam visu šo informāciju augšu pielādēt un vēlāk arī daudz rūpīgāk izpētīt. Vēl ir arī tāda, otrs projekts ir Asgard sistēma, kas apkopo neapstrādātus datus. Tos mēs, šos datus mēs iegūstam no big data jomas. Un vēl mums ir projekts, kas palīdz izstrādāt analītiskās spējas, ko īsteno Eiropas Savienība Predict. Šeit arī tiek izmantotas tehnoloģijas, lai apkarotu terorismu. Un tagad noslēgumā uh, Vēlos jums jau tagad atvaināties par to, ka iespējams izteicos pārāk ilgi, taču ceru, ka nebiju pārāk garlaicīgs savā runā. Vēlos arī pievērst jūsu uzmanību vēl vienam aspektam Eiropas senības līmenī. Tā ir sasaiste saistībā ar nelegālo atkritumu tirzniecību. Šeit nav runa ne tikai par mājsaimniecības atkritumiem, uh, bet par visu materiālu otrreizējās apstrādes nozari. Eiropas Savienība rīkojas šajā jomā, tādēļ mums izdevās izstrādāt attiecīgu projektu Tehkom, kur izmantojam standartizētu metodoloģiju, un pagājušajā gadā šis projekts noslēdzās. Tā mērķis bija apkopot datu datus, īstenot datu analīzi un iegūt informāciju, kā vislabākajā veidā varētu cīnīties pret šo tirsniecību ar atkritumiem. Šeit esam guvuši jaunas atziņas un vēlos uzsvērt, ka šis sektors ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo tas nodrošina lieliskas iespējas atgūt naudas līdzekļus, kurus atkal var izmantot, lai finansētu noziedzīgo darbību. Un šeit ir skarti dažādi atkritumu veidi, bet tagad tiešām ir pienākusi manas, pienākuši manas runas beigas. Mums arvien vairāk ir jākļūst profesionālākiem, jo pieaug riski un apdraudējums Arvien vieglāk ir iespējams pārvarēt attālumus, gan pateicoties dažādajām tehnoloģijām, internetam un citiem līdzekļiem. Un karabinieri ir gatavi ieguldīt savas spējas, lai izstrādātu nepieciešamos instrumentus, lai cīnītos pret vardarbīgu ekstrēmismu, veidotu prevenciju. Uh, Un tādēļ mums ir nepieciešama arī Eiropas Savienības līmenī koordinēta rīcība. Katrā gadījumā parlaments un šī komiteja ir būtiska sastādāja šajā procesā. Tādēļ vēlos pateikties jums, ka devāt iespēju paust mūsu viedokļus par šīm lietām. Lielas paldies! Merci beaucoup! Paldies! ģenerāla ministrī par šo prezentāciju. Paldies! jo tas ļoti labi sasaistās ar mūsu komitejas pabeigto ziņojumu, un jūsu uzruna arī parāda, cik ļoti sazarota ir kriminālā pasaule, cik daudz dažādas ir tās aktivitātes. Un ko tas viss prasa no valsts, no policijas, organizēšanas jomā, sadarbības jomā, cīņā, un tātad arī mums jābūt daudzveidīgiem, lai varētu stāties pretī šiem riskiem. Lielas paldies par prezentāciju, par to, ka izstāstījāt par projektiem un par instrumentiem, kāda ir jūsu rīcībā, arī Eiropas Savienības rīcībā. Bija prieks par to uzzināt. Un Tagad došu vārdu koordinatoriem. Anna Gomes, vārds jums. Thank you so much. Uh, Liels paldies, uh, ģenerāli. es redzu, ka jūs sasaistat teroristiskās grupas kā organizētās noziedzības veidu. Un, manuprāt, tā ir pareizā pieeja. Mēs runājam par organizētiem noziedzniekiem, organizēto noziedzību. Manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski paturēt prātā šo aspektu, lai nedovā, nepiešķirtu viņiem zinām politisko uh, leģitimitāti, kādu viņi vēlas panākt, runājot par politiskiem mērķiem. Uh, Bet šajā kontekstā runājot, vai mēs tiešām esam efektīvi? Naudas atmazgāšanas sistēma patiesībā Eiropas Savienībā tiek, um, tā teikt, pieņemta. Varu jums uzskaitīt veselu virkni piemēru, kas liecina, ka par spīti mūsu direktīvām šeit ir pārāk maz uh, tiesiskās rīcības, un ne jau tādēļ, ka attiecīgie spēki šeit nerīkotos pietiekami, vienkārši šeit ir pārāk daudz visādu apiešanas iespēju. Un jūs pieminējāt arī kultūras preču izmantošanu. Vai kāds vispār pārbauda, kas notiek brīvajās ostās Šveicē, Luksemburgā un pat Eiropas Savienības uh, Citās valstīs, piemēram, varbūt pat Itālijā, kur preces varētu vairākus gadus uzglabāt noliktavās un pēc gadiem pēkšņi tās parādās nu, un tiek izmantotas visādu noziegumu finansēšanai, iespējams pat terorisma. Jūs pieminējāt atkritumu otrreizējās pārstrādes sistēmu, kas ir ārkārtīgi nozīmīga. Uh, dažādām mafijām, un mēs zinām, ka um, mafiju rīcība arī ir būtiska dažādu noziedzīgu organizāciju, to starp teroristisko atbalstām. Vai eksistē kaut uh, kāda veida kontrolas saistībā ar kriptovalūtām? Ir eh, dažas Eiropas Savienības dalībvalsts, kas uh, cenšas sevi izveidot kā kriptovalūtu centrus, piemēram, Itālija un Malta. Un tā kā mēs viesojāmies Itālijā, apmeklējām Katānio Pasalo, jūs minējat, ka ir pastāv problēmas kontrolēt Sāhels zonā notikumus. Nu, ir iespējas šeit kaut ko kontrolēt, pat nebūt, nebūs tot uz vietas. Šeit ir jārunā par um, migrantu kontrolētajām plūsmām, kad mazāk cilvēki nokļūst cilvēku kontrabandistu rokās. Taču tā kā mēs apmeklējām Katānio Posalo, uh, Mēs redzējām, ka ierodas prāmis no Maltas, tas netiek pārbaudīts, jo tas ierodas no Eiropas Savienības eh, valsts, ceļo Savienības eh, iekšienē, taču mums ir pieejami pierādījumi, ka ir ārkārtīgi vienkārši nopirkt Maltas nacionālo vīzu. To ir ļoti vienkārši izdarīt. Ja jums ir Maltas nacionālā vīza, jūs nākat no Alžīras, Ēģiptes, Lībijas, jūs ar šo vīzu uzkāpjat uz kādu no šiem prāmjiem un uh, atrodaties Itālijā, Eiropā. Vai mēs tiešām nopietni rīkojamies, lai iznīcinātu visus šos likuma apiešanas iespējas? Paldies! Io ringrazio l'onorevole Gomes per queste. Uh, liels paldies deputāts Gomes kundzei par šiem ļoti būtiskajiem jautājumiem. Šie ir jautājumi, kas skar ne tikai šīs īpašās uh, jomas, uh, bet uh, galvenais jautājums ir, vai mēs uh, ļoti nopietni pret to attiecamies. Un tas tā ir, un mēs ļoti nopietni strādājam ar visiem mums pieejamajiem līdzekļiem. Vēlos jums pastāstīt, ka Itālijā mums pastāv koordinācijas centrs informācijas analīzes veikšanai. Šī centra ietvaros mēs apkopojam uh, visu pieejamo informāciju no policijas vienībām, no izmeklēšanas dienestiem un katru nedēļu mums šajā centrā notiek sanāksmes, notiek arī vadītāju sanāksmes, taču mēs tiešām katru nedēļu izanalizējam to informāciju, kas uh, tiek apkopot no dažādajiem postaņiem. Gan no Itālijas, gan jau kā minēja, tie dati, kas tiek iegūsti arī no ārvalstu vienībām. Tātad mēs īstenojam analīzi, un tad nu, kopā ar dažādiem policijas spēkiem vai arī ar īpašajām vienībām mēs uh, īstenojam konkrētas rīcības. Tā kopsavilkumā var teikt, ka mēs rīkojamies nacionālā līmenī, šeit mums notiek absolūtā koordinācija, un dažreiz mums ir nepieciešams arī tiesu iestāžu atbalsts. Mēs darbojamies DeepWeb ietvaros, īpaši saistībā ar kriptovalūtu, ar to nodarbojas mūsu finanšu nodaļu, taču mēs strādājam ar mums pieejamajiem instrumentiem un visi instrumenti, kurus pa, parlaments vai parlamenti nodrošina mūsu policijas spēkiem, ir ļoti augsti novērtēti. Vēlos pastāstīt par konkrētu piemēru. Kā jums zināms, Itālijā pastāv antimafijas likumi. Tie ir uh, ļoti plaši izstrādāti saistībā ar uh, īpašumu iegūšanas uh, aspektiem un tā tālāk. Tas viss balstās uz mūsu vēsturi. Taču apzināšanās par šiem aspektiem Eiropā pieaug. Un mēs vēl joprojām turpinam strādāt pie šiem aspektiem. Pastāv arī likuma priekšlikums, kas nodrošinātu policijai piekļuvi īpašuma datu datiem, tādām datu bāzēm, uh, kurās uzglabāti dati par ienākumiem, izņēmumiem, pat par Itālijas bankas datiem. Šeit, protams, ir runa arī par konfidencialitātes jautājumiem, taču, ja mums būtu šāda piekļuva, mēs iegūtu vairāk informācijas, un šie instrumenti būtu ļoti noderīgi. Jūs runājat arī par vīzām. sākotnēji es darbojos eh, kampānijas reģionā, un tieši šajā reģionā var konstatēt ļoti daudz piemērs par to, kā noziedznieki darbojas organizētās noziedzības ietvaros. piemēram, noziedznieki nodrošina personu apliecības migrantiem. Nu, es viņus sauc par migrantiem, bet eh, neusturiet manus vārdus tik uh, burtiski. Šeit mēs vēl izstrādājam dažādus instrumentus un iespējas, taču mums ir nepieciešams arī likuma atbalsts, un mēs eh, nevaram rīkoties bez attiecīgiem likumiem. Mēs nedrīkstam pārkāpt zināmas robežas. Paldies! Merci, ģenerāli! Paldies, ģenerāli! Monika Holmaira šobrīd nav klāt. Kiničī kundzē vārds. Grazie, grazie, prezidente. Iedis... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos ļoti sirsnīgi pateikties Karam Jērī, ģenerāla komandantu kungam par ierašanos, un mēs redzējām arī ļoti skaisti video. Es kā itālieti vienmēr uh, apbrīnoju karabinieri ieguldīto darbu. Un es arī apbrīnoju šo spēku kompetenci pat tad, kad viņi rīkojas ārpus Itālijas. Jūs pieminējat vienu aspektu, kas mums ir ārkārtīgi nozīmīgs - terorisma finansēšana. Šeit ir novērojama sasaista starp terorismu un organizēto noziedzību. To visu jūs ļoti labi aprakstījāt. Un šajā kontekstā, cik man ir eh, zināms, es saprotu, ka ir nepieciešams spēcināt sadarbību starp policijas spēkiem, starp dažādajām valstīm. Tādēļ gribu uzdot šādu jautājumu. Ko mēs varam izdarīt, lai šī sadarbība, kas ir ļoti būtiska, lai tā tiktu paplašināta, kļūtu daudz efektīvākā un darbotos visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. valstīs? Un vēl viens jautājums, jūs pieminējat vienu ļoti jutīgu jautājumu - apcietinātos cietumniekus. Iespējams, ka šīs personas uh, cietumā nonākuši uh, dažādu noziegumu dēļ, bet uh, ka cietumā tad tiek radikalizētas. Un es gribētu uzdot jautājumu saistībā ar prevenciju. Manuprāt, viens no galvenajiem instrumentiem, kuru mums vajadzētu izmantot, lai cīnītos pret terorismu, uh, ir jābūt prevencijai un ko mēs šeit varam izdarīt. Īpaši cīnoties ar tā dēvētajiem vientuļajiem vilkiem. Tās ir tādas personas, kas nepiedara nevienai terorismu šūniņai un iespējams pat uh, neveido karjeru arī tipiskajā noziedzības nozarēs, bet bieži vien uzdarbojas internetā, ko mēs šeit varam panākt. Un nākamais jautājums, kas mazliet saistīts ar kolēģi Sanas Gomešu teikto. Viņa uzdevuma jautājumu, cik ļoti nopietni jūs esat apņēmušies darboties. Un tiešām liels paldies, ka esat ieradies pie mums. Mēs esam Eiropas līdzlikumdevēji, un kādā veidā mēs varam uh, rīkoties, lai radītu pievienoto vērtību cīņā pret uh, organizēto noziedzību un terorismu. Jūs jau pieminējāt, ka cik ļoti nozīmīgi ir uh, saprātīgi likumi. Varbūt ir nepieciešama tāda likuma, kuros uh, tiktu uzskaitīti instrumenti, kas ir jāizmanto. Piemēram, datu bāzes, uh, informācijas apmaiņa, cīņa pret naudas atmazgāšanu. Tātad jūs, kas uz reāli uz vietas darbojaties, Ko jūs domājat, kā mēs jūs varam reāli atbalstīt? Paldies! Sirsnīgs paldies, Kiničī kundze! Jūs ziniet, ka es un mēs visi augsti novērtējam jūsu atzinīgos vārdus par mūsu darbu, runājot par Eiropas policijas spēku operāciju koordinēšanu. Manuprāt, kopš es esmu sācis darboties karabinieros, jāsaka, ir pagājis ļoti daudz laika, un es redzu nozīmīgu progresu. Arī Eiropola darbs pēdējos gados kļūst aizvien nozīmīgāks un nozīmīgāks. Tieši informācijas apmaiņas jomā mums ir šie standartizētie moduļi, tātad informācijas analīzes projekts, kas ir sadalīts pa tēmām. Šajā informācijas analīzes projektā viena no jomām ir organizētā noziedzība. Tātad jūs varat tur atsevišķā lodziņā ierakstīt, kā Giovanni Nistri uh, Uh, pieder tādam un tādam grupējumam, un, teiksim, cita valsts var pievienot savu informāciju, kur viņš saka, ka, piemēram, Giovanni Nistri tajā un tajā datumā ir redzēts uh, kopā ar to un to tajā un tajā Parīzes restorānā un tam līdzīgi. Tātad Eiropola šis analīzes projekts ir ārkārtīgi liels informatīvs dārgums. Tas noteikti ir jāturpina, un jāpaplašina. Iespējams, ka mums vajag atsevišķu projektu tieši par mākslas priekšmetiem, kultūras priekšmetiem, jo tur ir ārkārtīgi daudz aspekti, kas ir saistīti arī ar organizēto noziedzību. Katrā ziņā Eiropolam tur būtu ļoti plašs darba lauks. Es esmu par to runājis arī ar Eiropalu direktoru un norādījis viņam, ka esam pilnīgi viņu rīcībā, esam gatavi piedāvāt savus pakalpojumus Eiropolam, lai izveidotu atsevišķu Eiropolu nodaļu, kas strādā tieši ar noziegumiem, kas saistīti ar mākslas priekšmetu kontrabandu. Un tam līdzīgi mums ir kopīgs ienaidnieks, kopīgs pretinieks, un tādēļ vajadzētu apvienot visu valstu labākos profesionāļus šajā cīņā. Bet eh, domāju, ka patiesi Eiropolā drīzumā arī tiks izveidots kāds projekts vai kāda nodaļa. Katrā ziņā tendence ir pozitīva. Un, jebkurā gadījumā, ir skaidrs, ka tas, ja vienai valstī ir liela panākuma kādā jomā, neizslēdz to, ka arī citi varētu piedalīties. Tālāk jūs runājāt par tā saukto vientuļo vilku radikalizāciju, atsevišķu noziedznieku radikalizāciju cietumos. Jāsaka, ka arī šeit, pateicoties Eiropas Savienības finanšu atbalstam, uh, mums Itālijā ir vairāki projekti, kas vērsti tieši uz to, lai vēl uzmanīgāk analizētu to informāciju un datus, kas atrodama internetā. Un jūs jau norādījāt, ka agrāk vai vēlāk vienmēr mēs novērojam, ka šis vientuļais vilks ir tajā vai citā mājaslapā atstājis kādu komentāru. Ir noteikti jādara viss, lai šādas personas identificētu. Tas ir policijas uzdevums. Tajā pat laikā ir jāstrādā arī pie šo personu integrācijas atpakaļ sabiedrībā. svarīga ir kontrole. Jo vairāk mēs izveidojam dažādus kontrolējošus instrumentus, jo vairāk mums būs iespēja rīkoties preventīvi, novērst noziegumus. Arī tas, par ko jūs runājāt, par radikalizāciju. Radikalizācija nav vienmēr tāda viendabīga. Tur ir daudz dažādi faktori. Teiksim, varbūt es runāšu par stereotipiem, ka cilvēks sāk audzēt bārdu, neļauj savai sievai strādāt un tam līdzīgi faktori ir ļoti daudz dažādi. Mums ir šie fiksētie kritēriji un ir arī elastīgi plūstošie kritēriji. Un katrā ziņā tas ir arī ļoti smalks analītisks darbs, lai visus šos faktorus apvienotu, savienotu un saprastu, ir cilvēks radikalizējies vai nav. Mums ir uh, tiesību sargājušo iestāžu dažādi spriedumi, mums ir Eiropola datu bāzes, ir avīžu raksti. Itālijā ir arī atsevišķs projekts, kas tieši strādā ar maksimāli plašu informācijas avotu aptvēršanu. Ja mēs runājam tīri par policijas preventīvo darbu, tad arī šeit informācija ir ārkārtīgi nozīmīga. Tieši internetā atrodamā informācija par katru personu. Tālāk runājot par to, ko Eiropas parlaments, jūsu īpašā komiteja varētu darīt. Uh, Es atturēšos sniegt jums rekomendācijas, bet ja priekšsēdētājs kundze man ļaus, tad teikšu, ka īpašās komitejas terorismu jautājumos darbs ir ļoti nozīmīgs. Jūs dodaties uh, daudzos braucienos, runājat ar cilvēkiem uz vietas, ieklausaties viņu problēmās un domāju, ka tas noteikti rada arī dziļāku izpratni par to, kas ir nozīmīgs, kas būtu vēl jādara. Lielas paldies par jūsu ieguldījumu. Arī par to, ka uzaicinājāt mūs šodien. Jā, paldies, ģenerālkungs. Mēs ļoti labprāt uzklausam jūsu domas un jūsu analīzi par šī brīža situāciju un to, kā vajadzētu rīkoties nākotnē, Un tagad vārds Korats Biltis kundzei. Jautājumu uzdošanai. Itāliski. Buongiorno, benvenuti, voglio dire anch'io da... Jā, labrīt. Priecājos jūs redzēt. Es esmu itāliete, dzimusi Zviedrijā, bet eh, ļoti labi zinu, cik jūsu līdzinājās darbs ir bijis veiksmīgs. Esmu strādājusi daudz kopā ar jums arī uh, Balkānu jautājumā un tam līdzīgi. Liels paldies par visu, ko darat, lai sargātu Eiropas iedzīvotājs. Jūs norādījāt, ka vēlaties saņemt arī likumdevēja atbalstu. Mēs šobrīd strādājam pie ziņojuma, un mans jautājums būtu, kāda ir jūsu attieksme pret Eiropolu? Piemēram, pretterorisma direktīva, kas nesen tika pieņemta. Jūs runājāt un pieminējāt arī Eiropas āresta orderi. Jāsaka, ka pēdējos gados ir bijuši daudzi jauni eh, tiesību akti. Jautājums, ko mēs vēl varētu darīt, lai jūs atbalstītu? Paldies! Arī es vēlos sirsnīgi pateikties par jautājumu. Manuprāt, svarīgs ir līdzsvars starp prevenciju, tātad policijas darbs, datu aizsardzība, personas datu aizsardzība un tam līdzīgi. Tas viss ir sarežģīti. Viens piemērs - PNR projekts. Pasažieru datu aizsardzība, pasažieru saraksti. Tātad eh, es domāju, ka tas ir projekts, kuru noteikti ir jāturpina nākotnē. Jo tā ir sistēma, kas palīdz nodrošināt to, ka ar informāciju var iepazīsties tikai tie, uh, kuriem tas ir nepieciešams, un savukārt pasažieri arī var būt daudz drošāki savos lidojumos. Runājot par terorismu, daudz tiek uzsvērts, ka ir jāanalizē finansējums, finansējuma plūsmas, avoti un arī personu kustība, kur personas ieceļo kurās valstīs, no kurām izceļo. Un mums ir jāsaprot, ka ir jābūt ne tikai fiziskām valstu robežām, ir jābūt arī savā ziņā virtuālām robežām. Piemēram, mūsu lielveikalos teiksim, jūs iegādājaties kādu preci, un arī tai bieži vien ir šis te drošības mm, piestiprināts konkrētais drošības elements, kuru pie kases tad attaisa un noņem. Un es uzskatu, ka tieši tāpat ir jābūt arī terorisma jomā, ja mēs runājam par aizdomīgām personām un tam līdzīgi. Jāsaka, ka patiesi šodien mums nepietiks laika, lai izskaidrotu visas nianses, bet jebkurā gadījumā mums ir jābūt daudz piesardzīgākiem, uzmanīgākiem, jābūt elektroniskām kontrolēm, dokumentu kontrolei, un tādā veidā mēs varam izveidot savu veidu aizsarg barjeru, kas netraucē mums ikdienā, bet tajā pašā laikā neļauj terorismam iziet cauri šīm slūžām. Tātad vienā vārdā mums ir nepieciešama kontrolas sistēma, kas aptver visas plūsmas, finanšu, personu un tam līdzīgi. Un arī par atsevišķām personām ir jābūt padziļinātai analīzē. Paldies! Nākamā Cipels kundze. Nu, Paldies, priekšstādētāji, ģenerāļkungs! Vispirms vēlos pateikties ka šodien ieradāties, paldies par uzrunu un paldies arī, ka atbildat uz mūsu jautājumiem. Ja es pareizi sapratu to, ko jūs teicāt savā uzrunā, tad itāļu karabinieri ir aktīvi arī trešajās valstīs. Tātad tas ir Itālijas valdības lēmums piedalīties šādās operācijās. Jautājums, kas ir pamats jūsu darbībai trešajās valstīs? Vai tas ir trešo valstu uzaicinājums? Viņi saka, lūdzu, ierodieties pie mums, palīdziet. Vai arī jūs izdarat zināmā veidā tādu draudzīgu spiedienu un sakat, norādat trešajām valstīm, jūs īsti netiekat galā, mēs jums palīdzēsim, ieradīsimies, Un man ir vēl viens jautājums. Jūs minējāt islāma terorismu un arī vispār tādu vispārīgu politisku terorismu. Un patiesi, pavisam nesen Lībe komitejā tika ziņots, ka Eiropas Savienībā uh, islāmistisko uzbrukumu skaits samazinās, savukārt citu ekstrēmistisko grupu uzbrukuma to skaits palielinās. Jautājums, kāda ir jūsu pieredze, kāda ir situācija Itālijā, vai jūs varat apstiprināt šādu tendenci, vai ir bijuši neislāma grupējumu uzbrukumi? Un kā tas viss saistās ar uh, trešajām valstī. Vai arī tomēr dominē islāma terorisms? Un trešais jautājums par radikalizēšanās risku. Jūs norādījāt, ka tiek veikta analīze, ir daudz dažādas pieejas arī ASV un dalību valstīs, kā, teiksim, tiek mēģināts konstatēt, kuras personas varētu tuvākajā laikā radikalizēties. Uh, ir pareizi, ka jūs ievācat jau agrīni informāciju. Mans jautājums, jūs kā policijas iestāde, kurā posmā jūs sadarbojaties arī ar citiem, jo visbiežāk tā nav viena atsevišķa persona, kas radikalizējas. Visdrīzāk ir konkrēti sabiedrības vai valsts politiskie apstākļi, kas veicina radikalizēšanos. Jautājums, kuri ir jūsu sadarbības partneri un kā notiek šī sadarbība, lai novērstu radikalizēšanos. Paldies! No, grazie, Leonorevoli. Paldies par jautājumiem! Jā. Vispirms par sadarbību ar trešajām valstīm patiesi visa mūsu darbība trešajās valstīs um, notiek konsultējoties, protams, ar ārlietu ministriju, pastāv divpusējie nolīgumi starp valstīm, tātad mūsu ārlietu ministrija notiek sarunas ar attiecīgo trešo valsti, kura lūdz Itālijas palīdzību, un tad tiek noslēgts divpusējs uh, nolīgums par palīdzības sniegšanu. Karabiņierī Itālijā ir divi ekscelences centri, izcelības centri. Viens uh, darbojas NATO paspārnē, otrs ANO pastārnē. Un tas, kas darbojas ANO paspārnē, ir vērsts tieši uz policijas klātbūtni trešajās valstīs, kam būtu stabilizējoša ietekme. Tātad stabilitāti nodrošināš, nodrošināšā, nodrošināšana ar policijas klātbūtnes palīdzību. Šī ideja ir jau vairākus gadus veca. Mēs eh, pilnībā pārunājam visas nianses eh, šai sadarbībai ar attiecīgo trešo valsti. Visbiežāk šāda palīdzība tiek sniegta jau pēc krīzes, tātad nav vairs nepieciešama militāra iejaukšanās vai militārs atbalsts, bet uh, attiecīgajā trešā valstī vēl nav pilnībā izveidotas un nobriedušas policijas struktūras, un tur tad Itālijas karabinieri ir kā atbalsta personāls. Mēs konsultējam, attiecīgās trešās valsts policiju. Piemēram, Moldāvijā viņi lūdza mūsu palīdzību izveidot policijas struktūru, jo viņi uzskatīja, ka Itālijas karabiņierī struktūra ir tāda, kas viņiem kā valstī noderētu vislabāk. Bet šādi lūgumi ir bijuši arī no citām valstīm. Tātad tur ir gan militārais komponents, gan civilais komponents. Stabilizējošā policija vai policijas klātbūtne. Tāda bija arī Kosovā. Tur vairāk bija militārais aspekts. Tajā pašā laikā ir arī Eiropas Savienības dažādas misijas, EULEX un tam līdzīgi. Tur vairāk bija nepieciešams tieši civilais aspekts. Tas viss vienmēr balstās uz nolīgumu, vai nu divpusēju nolīgumu, vai nu starptautisku nolīgumu. Tātad, tad tos vada Eiropas Savienības CIP PCC vai arī NATO un tam līdzīgi. Katrā ziņā mēs nekad neatļautos uh, paši iejaukties uh, trešo valstu iekšējās lietās, tur, kur mūs neviens nav aicinājis un nav to lūdzis. Protams, mēs varam vienmēr dalīties ar padomiem, bet uh, arī padomiem ir jābūt noderīgiem un kādam ir jāvēlas tos uzklausīt. Piemēram, mēs arī konsultējam, kā ārlietu ministrijas darbiniekiem, amatpersonām vajadzētu rīkoties tad, kad tās dodas uz kādu krīzes skartu trešo valsti un tam līdzīgi konsultējam, piemēram, arī ar FAO darbiniekus, citu startautisko organizāciju darbiniekus. Mums ir atsevišķa apmācības programma. Tāpat mūsu padomiem ir ļoti īpaša nozīme tādēļ, ka mēs esam bijuši šajās valstīs un zinām konkrēto situāciju. Runājot par islāma terorismu un vispārīgo politisko terorismu, man nav konkrētu skaitļu un nevarēšu jums pateikt, vai tendence ir tāda, kā jūs to atspoguļojāt. Bet jāsaka, ka koordinācijas un datu analīzes centrā mēs, protams, galvenokārt vērojam tādus teroristiskus uzbrukumus, kurus varētu uzskatīt par vispārīgiem politiskā terorisma uzbrukumiem. Tie ir tādi anarchistiski, revolucionāri sacelšanās elementu uzbrukumi. Kādreiz tie ir vērsti uz pret militāriem, dažādiem posteņiem, kādreiz, piemēram, saistīti ar vidi, vai arī infrastruktūras kādi objekti. Jāsaka, ka mēs tiešām pievēršam īpašu uzmanību šiem anarchistiskajām kustībām, revolucionārām kustībām. Jāsaka, ka iespējams ir arī sasaiste starp anarchistu kustībām un vecajām, piemēram, marksistiski ļeņiniskajām kustībām. Bet to mēs šobrīd neanalizējam. Tāpat arī pretējais, ka radikālais, labējais ekstrēmisms. Varbūt arī tur ir zināma sasaiste. Mēs vienkārši skatāmies uz visu uzbrukumu spektru kopumā. Svarīgi, lai mūsu resursi tiek izlietoti tā, ka rezultāts ir maksimāli efektīvs, un mēs varam jau prognozēt dažādus uzbrukumus. Tāpat ir skaidrs, ja runājam par izlūkdienesta darbību konkrētām izmeklēšanām, tur vienmēr notiek sadarbība ar citu valstu policiju. Tagad par radikalizāciju. Kā jau es iepriekš teicu, to mēs skatām patiešām no policijas spēku viedokļu. Mums ir struktūras, kas ir atbildīgas par sadarbību, un tās ir organizētas centrāli. Mums ir centrālā sabiedriskās drošības komiteja, uh, un tā ir eh, iekšlietu ministrija, kas to pārvalda, un visi policijas priekšnieki tur ir klāt, un tas ir saistīts arī ar citiem eh, sektoriem, bet šī te centrālā komisija pastāv arī uh, provinču komiteju uh, veidolā, kas ir atbildīgs par uh, sabiedrības, sabiedrisko kārtību. Tas ir um, galvaspilsētas un provinces eh, pašvaldības priekšsēdētājs, kas ir iesaistīts, un tas ir, tur ir iesaistīts arī citas eh, iestādes vai aģentūras, kas ir um, ehm, ieinteresētas konkrētajā jautājumā. Tātad eh, šo struktūru ietvaros mēs tad cenšamies uh, skatīt tās uh, problēmas, ar kurām būtu jācīnās policijai. Piemēram, no Neapols viens piemērs. Uh, tas nav uh, saistīts ar radikalizāciju un terorismu, bet tas vienkārši man ir prātā. Tas ir pavisam svaigs piemērs. Piemēram, ja jūs ejat uh, iekšpilsētā, kur uh, ir narkotikas uh, un kur uh, uh, notiek arī, piemēram, apšaudes. Uh, Uh, publiskā telpā, tad policijas patruļus viens pašs nevar šīs problēmas atrisināt. Un tad mēs sasaucam šo komisiju un, piemēram, cenšamies uh, ielūgt visu vietējo skolu direktorus, lai paraudzītos, vai bērni var varbūt palikt skolā ilgāk, vai varētu paredzēt uh, pēcpusdienā uh, kaut kādus pulciņus un tam līdzīgi, un mēs strādājam arī ar administratīvajām iestādēm, lai raudzītos, vai varbūt, ka būtu jāmaina zināmu iestādījumu atvēršanas laiki. Tādas lietas mēs darām, lai atrisinātu problēmu, bet nav tādas burvinūjiņas, ja tāda būtu, mēs jau visas problēmas būtu atrisinājuši. Tas vienmēr ir atkarīgs no situācijas, un tāpēc mēs uh, katrā atsevišķā situācijā raugāmies, kā to labāk risināt. Protams, izmeklēšanas ir konfidenciāls, bet mēs cenšamies ņemt vērā, kas notiek apkārt, mēs cenšamies uzklausīt sociālos dienestus, vietējo kopienu pārstāvjus, darbmeklētāju centrus, piemēram. Mēs ceram, ka tas ir kaut kas tāds, ko var attīstīt tālāk un uh, tā ir tā um, versija, kuru šobrīd uh, izvēlas uh, valdība. Paldies, Nistrī kungs, ģenerāla kungs, vai vēl kāds grib izteikties uh, no kolēģiem? Labi, ļoti labi. Tad uh, man varbūt pašai ir neliels uh, jautājums noslēgumā. Ģenerāla kungs, jūs runājāt vairāk kārt uh, savā prezentācijā un arī uh, atbildēs, eh, atbildot uz kolēģi jautājumiem, jūs runājāt par datu, sistēmu datu ieguvi. Un šīs komisijas darbā mēs konstatējam, ka te nav runa par datu iegūšanu. Mums ir daudz datu, eh, varbūt pat pārāk daudz. Kāda ir jūsu uh, analīzi, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz uh, datu iegūšanu, kas būtu kvalitatīvi. Jūs vairāk kārt pieminējāt uh, projektus, uh, kas attiecas uz datu bāzēm. Uh, Varbūt eh, dažos vārdos jūs varētu par to vēl izteikties, jo dažas minūtes mums ir atlikušas. Kādi būtu jūsu ieteikumi attiecībā uz mūsu darbu un um, kvalitatīviem datiem mūsu darbā? Um, io sono umanista, tendenzialmente. Es esmu humanists, gribētu tā teikt. Tātad tā es arī raugos uz lietām, un manuprāt, ļoti svarīgi ir skatīties uz tehnisko, tehnoloģisko attīstību, lai um, ievāktu un uzlabātu datus, bet dati, tehnoloģijas ir jāizmanto analītiķiem, kas ir cilvēki. Tātad, ja man būtu jāiesaka ieteikums, uh, tad eh, gribētu aicināt eh, atvēlēt vairāku finansējumu mm, datu pētniecībai. Ir jau daudz pētniecības mākslīgā intelekta jomā, un to var izmantot gan policijas, gan uh, citi spēki, tur ir duālais lietojums, bet vajadzētu uzlabot uh, cilvēku apmācību attiecībā uz tiem, kas beidz šo darbu. Neliels pieredz, eh, piemērs no manas pieredzes, kad es runāju kultūras manto, kad es strādāju kultūras mantojuma jomā, mums bija ļoti labi attīstīta datubāze ar priekšmetu fotogrāfijām. Bet kādam cilvēkam tas viss ir jāanalizē, tāpēc ka liela daļa no šīm kultūras priekšmetiem nav tātad netiek pārdoti tādā veidolā, kā tie tika nozakti. Bieži vien no statujas tiek pārdota tikai sēja, piemēram. Vēl viens piemērs. Bieži vien šie objekti tiek izmainīti, tātad, ja tas nav cilvēks, kurš raugās uz šo fotogrāfiju, kurš var savienot šos punktus, tad bieži vien nozaktu kultūras priekšmetu pat nav iespējams atrast. Uh, Tātad ir svarīgi, lai būtu tādi uh, uh, padziļinātāki strateģiskās analīzes kursi personālam. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir uh, vienkārši tāds ieteikums, ko šodien var piedāvāt. Paldies, paldies, ka bijāt gatavs atbildēt uz uh, jautājumam uh, šajā te um, veidā, kā mēs to darījām. Jūs jau šo metodu pazīstat un uh, arī paldies kolēģu vārdā, ka uh, jūs bijāt klāt, ka diskutējāt ar mums šajā būtiskajā brīdī šīs komisijas komitejas darbā. Jo mums ir jārod uh, kompromisi um, grozījumiem, kas ir iesniegti mūsu ziņojumam. Tātad liels paldies jums, ģenerāļkungs, par uh, to, ka bijāt klāt un par to, ka atsaucāties uz mūsu ielūgumu un tik uh, izsmeļoši atbildējāt uz kolēģi jautājumiem. Paldies!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 Bon, mes chers collègues, euh... Dargie kolēģi, atsāksim mūsu sanāksmi. Mēs gaidām vēl Moniku Holmējeru, bet mēs viņu vairs nevaram atrast. Kur viņa ir? Bien. Non, non, non, elle va se fâcher. Qui Holmējeru, elle est là. Bah. Fantastic vajadzku. Jā, mēs šeit ko. Labi, dārgie kolēģi. Tā tad eh, šīs pirmās eh, eh, ziņojuma projekta grozījuma izskatīšanas sesija, mēs to gaidījām, tā tad 1619 grozījumi ir iesniegti. Jā, nu tad mēs visādi izlasījām šos grozījumus. Es uzskatu, ka šis lielais grozījumu skaits liecina par to, cik darbs ir nopietns, cik visiem tas ir svarīgi un cik kolēģi aktīvi iesaistās, arī grupas iesaistās. Uh, bet uh, galvenais jau tas parāda, cik uh, smags darbs mūs gaida. Balsojumā 12. novembris tika pasludināts kā balsošanas datums, bet tur varētu būt tomēr nelielas izmaiņas. Tas notiks Strasbūras sesijas laikā vai nu 12. vai 14. novembrī. Mēs vēl gaidām um, apstiprinājumu, kurā, kurā dienā būs zāle. Uh, Un tagad uh, mūsu divas uh, līdzreferentes, uh, Monika Holmējere un Helga Stīvens, izteiksies, un tad es piedāvāju izteikties ēnu referentiem, tad koordinatoriem un tad pārējiem deputātiem, kas vēlēsies izteikties. Es gribētu tikai atgādināt pirms um, sākam to darīt, um, ka sākotnējais um, mērķis mūsu uh, Uh, līdz referentēm un arī visai komitejai uh, bija sastādīt ziņojumu, kas būtu piesātināts, skaidrs, saskaņots un uh, tādējādi mēs varētu tādus spēcīgus ieteikumus izteikt attiecībā uz šiem jautājumiem šajā ziņojumā. Un uh, Tātad mēs ceram, ka tam būs arī ietekme iestāžu dialogā, runājot par cīņu pret terorismu. Tātad ēnu referentu sanāksmes ir sākušās, pilnā spārā darbs notiek, un es izmantoju šo izdevību, lai pateiktos visiem, kas eh, ir iesaistījušies šajā darbā. Ļoti um, labi tiek veikts šis darbs, Un e, notiek tiešām koncentrēšanās uz mandātu, ko parlaments mūsu komitē ir uzticējis. Un es ceru, ka tas mums ļaus uh, sasniegt tos mērķus, kurus tikko atgādināju. Un uh, cerams, ka varēsim izvairīties arī no pārāk gara un nogurdinoša balsojuma novembra sesijā parlamentu komitejā. Tātad tagad aicinu visus kolēģus, kas ir klāt um, un piedalīsies šajā viedokļa apmaiņā par uh, grozījumiem, lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk, kodolīgāk um, par um, priekšlikumiem, ko ir izteikuši līdzreferentes un um, ēnu referenti. Tagad došu vispirms du, vārdu Helgai Stīvensai, ja viņa tam piekrīt. Vai Monikai? Viņa ir ieradusies. Kādā secībā jūs gribētu izteikties? Monika? Donc, Monika. Monika Holmajera, lūdzu jums vārds. Es atvainojos, ir divas komitejas, kas notiek vienlaicīgi, un ir balsojumi. Sirsnieks paldies vispirms visiem kolēģiem un atvainojos vēlreiz, ka man tikko bija jādodas uz budžetu komiteju, lai balsotu. Līdz šim eh, mums ir bijušas divas ēnu referents sanāksmes, turklāt eh, arī vēl viena tehniska sanāksme, mēs vispirms cenšamies savā starpā Varbūt eh, tā tad eh, angliski mēs sākam eh, mēģināt tā tad izvēlēties darba metodu. Mēs vispirms darbinieku līmenī vienosimies par vienkāršākiem jautājumiem, pēc tam politiskos punktus ēnu referentu līmenī. Mēs izvēlējamies šādu te ķekaru pieeju, mēs sēdēsim, pa, tātad tā, sūtīsim pa grupām šos te grozījumu priekšlikumus. Pamatiesības būs atsevišķs ķekars, eh, jeb klasters, un eh, tad mēs arī par to vienojāmies vakar, ka tā tas būs, un es domāju, ka šī te klastera pieeja un visi šie grozījumi nebija uh, tik labi strukturēti, tāpēc mēs izvēlējāmies uh, izveidot tādu kā preambulu un to iekļaut uh, apsvērumos. Tas arī uh, uzsver uh, to, cik pamatiesības ir svarīgas un nav visu laiku jāatsaucas uz hartām un līgumiem. Un tas ir tāds horizontāls jautājums. Kopumā 1519 grozījumi tika iesniegti. Uh, Jūs varat visu šo skaitļus e, redzēt 295 ETP, 372 no sociāldemokrātiem, 180 no EKR, 192 no ALDE puses, 214 GOE, 173 zaļo grozījumu un 93 ENF grozījumu. Mēs gribētu pateikties jums par darbu un ieguldījumu šajā ziņojumā. Mēs plānojam piedāvāt pēc iespējas vairāk kompromisu grozījumus un gaidām ar nepacietību mūsu kopīgo darbu. Trīs klasteri Eh, jau ir pabeigti, tos esam pabeiguši mēs eh, eh, līdzreferents, esam tos arī izsūtījuši diskusijām. Es gribētu pateikties ēnu referentiem un asistentiem un padomdevējiem ēnu referentiem, kas tiešām pastāvīgi strādāja pie šiem 1519 grozījumiem, jo šeit izsacināt tādus skaidrus secinājumus tas nav tik vienkārši, jo uh, Ehm, ne visi grozījumi iet vienā virzienā, un tāpēc mums ir eh, jāizdara tiešām pareizie secinājumi. Vakar mēs jau sākām tādā labā veidā sadarboties otrajā Endreferents sanāksmē, un jo īpaši es eh, tiešām eh, respektēju šos te pamatiesību jautājumus un gribu pateikt, ka ka mēs kā, es kā ETP līdz referenta esmu gatava tiešām rast risinājumus, līdzīgi kā mēs to darījām pretterorismu direktīvā, kad mums visiem, manuprāt, izdevās tādus labus secinājumus izdarīt šajā jomā. Teksts nebija fragmentēts, tā ka beigās neviens to varēja, nevarēja vairs izlasīt, jo tad mums katrā uh, klasterī, katrā formulējumā visu laiku būtu jāpiemina harta vai līgumi. Uh, Tātad liels paldies par uh, vakardienas sarunām un par uh, ļoti labajām sarunām. Mēs uh, arī turpināsim strādāt šādā ļoti caurskatāmā veidā, cenšoties jau laicīgi diskutēt viens ar otru, jau varbūt pirms ēnu referents sanāksmēm, jo mums ir vairāki sarežģīti jautājumi, kur mums ir jārod risinājumu kopā lai uh, gūtu tādu skaidru uh, precīzu tekstu, uh, norādot, ka uh, parlaments ir gatavs cīnīties pret terorismu, bet tajā pašā laikā nodrošināt brīvību, demokrātiju un tiesiskumu. Paldies! Merci beaucoup. Paldies par šo prezentāciju. Helga, jums vārds lūdzu. Uh, thank you, Chair, and uh, thank you. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Monikai par mūsu prezentāciju, mūsu darba prezentāciju. Tāpat arī vēlos pateikties visiem asistentiem, visiem locekļiem par ļoti pozitīvo, konstruktīvo darbu. Tas atspoguļojas visu mūsu priekšlikumu kontekstā. Jā, 1519 tiešām ir daudz, taču darbs eh, kopumā bija ļoti konstruktīvs un ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību turpmākajās nedēļās. Protams, ka tas ir izaicinājums, taču esmu ļoti optimistiski un apņēmusies un pārliecināta, ka panāksim labu līdzsvaru šajā ziņojumā. Un tas ir pats galvenais, jo mums kā parlamentam ir jāparāda tas, ka esam vienoti kopā ar pilsoņiem cīņā pret terorismu un vienlaikus mēs ievērojam pamattiesības, tā kā to vienmēr esam darījuši. Darbie kolēģi, mēs pilnībā apzināmies, ka tuvojoties sasaukuma noslēgumam, mums ir ļoti blīvi kalendāri, taču mūsu komitejas mandāts uh, iztecēs eh, novembra vidū, tādēļ mēs nevaram šeit neko pārcelt, un mums ir uh, jāpieņem lēmums par šiem grozījumiem pirms 11. novembra balsojuma. Es zinu, ka varbūt būs kāda kavēšanās um, pāris dienu garumā, taču mm, balsojums notiks novembra vidū, un tas nozīmē, ka daudz laika mums vairs nav palicis. Nu, pēdējo sanāksmu laikā mēs guvām pirmo priekšstatu par jūsu prioritātēm, kas noderēja, lai sagatavotu kompromisus. Uh, Un mēs šodien gribam uh, izteikties ļoti īsi, vairāk uzklausīt jūs, jūsu viedokļus par uh, piedāvātiem kompromisu grozījumiem, par jebkāda veida viedokļiem saistībā ar jūsu prioritātēm. Un liels paldies par jūsu sniegto ieguldījumu un smago darbu. Paldies! Jā, Paldies, runājot par balsošanu, tas būs 12. novembris vai 14. novembris, tik līdz būs zināms telpas zāles numurs, jūs saņemsiet arī attiecīgo informāciju. Dažāna kungam vārds. Jā, paldies. Priekšsēdētāji, vispirms vēlos pateikties referentei un arī Jānu referentei. Uh, Patiesi darbs ir ārkārtīgi sarežģīts, ņemot vērā, cik daudz ir grozījumi iesniegti, un jūs priekšsēdētāji teicāt, ka mūsu ziņojumam ir jābūt tādam, kas raista uzticēšanos, uzticēšanos Eiropas parlamentam. Un arī ziņojumam ir jābūt liederīgam tiem, kuriem būs jāievieš šīs normas. Un es ceru, ka tiešām visiem tas rūp un visi arī šādā gaismā lasīja grozījums. Vēlos atgādināt, ka mēs esam īpašā komiteja. Mēs neesam lībe apakškomiteja vai lībe atzars. Tātad Jā, man šķiet, ka šeit ļoti daudzi rīkojas tā, kā rīkotos Lībe komitejā, bet tā nedrīkst. Mēs esam īpašā komiteja, un tam ir jāatspoguļojas arī veidā, kā mēs strādājam. Arī pie šīs tēmas mēs esam īpašā komiteja terorisma jautājumos. Un mums būtu tiešām šauri jāskatās tieši uz terorismu, jo ir ļoti daudz grozījumi, kas tagad runā par visa veida ekstrēmismu, par visa veida organizēto noziedzību un tam līdzīgi. Mēs nedrīkstam pazaudēt fokusu. Terorisms ir mūsu jautājums. Un tātad Monika jau norādīja, vēlos viņu atbalstīt. Mēs nevaram atsaukties katrā punktā uz pamattiesībām. Ja mēs to darīsim, tādā gadījumā ziņojums būs ļoti sarežģīti lasāms. Tātad preambulā vienā no apsvērumiem mēs jau ļoti spēcīgi izsakamies par pamatiesību hartu un tās ievērošanu, bet mēs taču nevaram vēl katrā pantā tagad pieminēt pamatiesības. Un vēl viena lieta grozījumi, daudz grozījumi ir tīri par formulējumu. Semantiski, kādu terminoloģiju, kādus jēdzienus lietot, kā formulēt to visu. Bet ir jāformulē tā, lai visi spēj saprast. Ir daudzi grozījumi, kas vēlas uh, svītrot vārdu radikālisms un aizstāt to ar vardarbīgu ekstrēmismu. Tagad izlasot pēdējo Britu ziņojumu pret terorismu jautājumos. Jāsaka, ka viņi tur eh, nošķir šos jēdzienus. Tās ir, tie ir divi atsevišķi termini - radikālisms vai arī vardarbīgs ekstrēmisms. Ja mēs tagad tiešām skatīsim visus šos grozījumus, kur mums ir jāats, kur ir ieteikts aizstāt radikālismu ar vardarbīgu ekstrēmismu, mēs pazaudēsim ārkārtīgi daudz laiku. Tātad es domāju, ka mums ir tiešām jārunā tikai par būtisko. Jāsaka, ka ļoti daudz grozījumi ir kvalitatīvi, tur daudz varētu paturēt, tas noteikti bagātinātu tekstu un esmu pārliecināts, ka mēs spējam sagatavot dokumentu, kas ir efektīvs un kas raista uzticēšanos. Jā, paldies! Gomeša kundze. Um, uh, uh well, uh, I'd like to say that. Jā, vēlos teikt to, ka, manuprāt, šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs tas paudīs parlamentu viedokli ne tikai visiem operatoriem, tiesība aizsardzības iestādēm, aģentūriem, bet arī plašākai publikai. Tādēļ ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs to ļoti labi sagatavotu, un to ir ļoti grūti izdarīt, kad mūsu vidū pastāv tik dažādas pieejas, pat ideoloģiski dažādas. Runāt par šī ziņojuma tehnisko daļu Es domāju, ka mēs šeit varam vienoties, ka mums izdosies daudz eh, vieglāk vienoties par dažiem risinājumiem un ka mums izdosies vienoties. Taču tikpat būtisks ir eh, satvars, kurā ievietosim šos tehniskos risinājumus. Un, un šeit es sagaidu lielākas grūtības. Es pilnībā nepiekrītu, un mana grupa pilnībā nepiekrīt vispārējam tonim, kas tiek piemērots cīņai pret terorismu, kad ir anti musulmaņu tonis, anti migrantu tonis pieminēts. Un es domāju, ka šeit mums ir jāatrod līdzsvars, jo uh, Citādi rezultāts būs ārkārtīgi negatīvs, ja nevarēsim, ja mēs varēsim vienoties tikai par šiem tehniskajiem risinājumiem, identificēsim nepieciešamo rīcību, bet ja mēs pieļausim to, ka tas viss tiek uh, iekļauts šajā ļoti stereotipiskajā kontekstā, tad uh, tas nebūs labs risinājums. Manas grupas uh, piedāvātie grozījumi, lielākā daļa no tiem, to mērķis ir ievērojami grozīt šo aizspriedumaino pieeju, ko mēs eh, saskatām ne visur, bet eh, ļoti daudzās vietās. Un tā ir ļoti nozīmīga ideja ko esam iekļāvuši vienā no grozījumiem. Vēlos atgādināt, ka mūsu eksperts Nikolas Sivo mums paziņoja, ka 95% no terorisma upuriem visā pasaulē ir musulmaņi. Daži cilvēki to vēl nevēlas uzklausīt, bet tas ir fakts, kas ir skaļi jāpaziņo. Un tad runāt par izcinājumiem. varbūt mēs uzskatām, ka nav nekādas jēgas uh, izveidot parlamentā pastāvīgo pretorismu apkarošanas komiteju, jo uzskatām, ka parlamentā ir jau komitejas, kas nodarbojas ar terorismu jautājumiem savu kompetenču jomās, un Lībe ir viena no tādām attiecībā uz likumdošanu. Taču mēs esam atvērti diskutēt par, piemēram, drošības komisāru, ņemot vērā nozīmīgo darbu, kas ir ticis paveikts, un cenšoties pie, piemērot tādu šķērs pieeju saistībā ar komisijas kompetencēm. Tad runāt par jomām, kur mūsuprāt, prāt ir nepieciešams sīkāks detaļas, tā ir uh, terorismu finansēšana, šeit arī piedāvājam vairākus grozījumus, balstoties uz zināšanām, kuras esam guvuši strādājot šavā, šajā parlamentā, strādājot pie uh, dokumentiem par naudas atmazgāšanu un cīņu pret to. Tad runāt par teroristiskajām organizācijām. Mēs, protams, uh, uzskatām, ka Daesh un uh, to saistītām organizācijas ir prioritārs, taču mums nevajadzētu izslēgt cita veida terorismu, to starp uh, ekstrēmu labējo terorismu. Ir jāņem vērā Eiropas ziņojuma secinājumi. Runāt par radikalizācijas un ekstrēmisma, ekstrēmistu vardarbības jēdzieniem, es piekrītu Danžāna kungām, ka visu laiku tiek sajaukti šie jēdzieni, termini. Taču varbūt, ka šis ir lauks, kurā es pat personīgi uzskatu, ka mums ir jāvald skaidrībai. Jo dažiem no mums patīk būt radikāliem par zināmām lietām. Piemēram, cīņā pret korupciju. Un runāt par radikalizāciju šādā veidā. Mēs uh, radikalizācijas jēdzienu mīkstināsim. Bet ir cita runa, kad runājam par uh, ekstrēmas vardarbības izmantošanu, politisko mērķu uh, sasniegšanai. Uh, Tādēļ, eh, manuprāt, šeit varētu būt uh, liederīgi tiešām uh, noslīpēt precīzu terminoloģiju, jo dažas iesaistītās puses izmanto arī citus jēdzienus, uh, kas nevienmēr palīdz mūsu cīņā pret terorismu. Katrā gadījumā mēs esam gatavi sastrādāties, lai panāktu pēc iespējas vairāk kompromisus, jo, manuprāt, tas tiešām palīdzēs mūsu komitejai, lai varētu pieņemt šo ziņojumu. Paldies! Uh, Paldies Gomes kundzei, koordinātorei un goe vārdā Beržā kundze. Bet es tiešām vēlreiz atkārtoju, aicinu visus izteikties īsi. Tātad vispārīgie komentāri no grupu koordinatoriem. Mēs tiešām meklējam līdzsvaru, balansu, jo tiešām viss ir ļoti aizrautīgi un tiešām grūti tad būt īsiem. Paldies, priekšstādātāji! Paldies visiem, kuri jau izteicās. Paldies līdz referentiem. Domāju, ka ir tik daudz grozījumu tādēļ, ka Jāsaka, jau no paša sākuma dažas lietas nenotika tā, kā visi būtu vēlējušies. Un tad, tad līdz ar to nav tāda plaša atbalsta tam. Un tad, tad Protams, ka mēs nevaram rakstīt katrā punktā, ka ir jāievērto pamatiesības vai arī pilsoņu brīvības. Arī tas, ko es vakar teicu sanāksmē. Šī te sadaļa par pamatiesībām. Diemžēl nevarēja, neguva tādu lielu vienprātību un lielu atbalstu. Tad, tad tagad ir priekšlikums izdalīt atsevišķu preambulas punktu, un tas tiešām varētu būt risinājums. Jautājums par pamatiesībām ir ļoti svarīgs šajā kontekstā. Mēs zinām, ka ir vesela rinda pamatiesība, tostarp arī upuru pamatiesība. Stevensons kundze atkal un atkal to uztver, uzsver, un to ir svarīgi ievērot mūsu valstī. Vēl viena lieta. Nevajadzētu vajadzētu izvairīties no sajukuma. Tiešām šis jautājums par terorismu, ekstrēmismu un tam līdzīgi. Es uzskatu, ka ir jālieto vārds vardarbīgs ekstrēmisms bet zinu, ka Holmējers kundze man nepiekrīt, bet es piekrītu tam, ko teica Donžana kungs. Mēs te gatavojam ziņojumu par terorismu. Mums jārunā par terorismu, tātad par vardarbīgu ekstrēmismu. Savādāk tur radīsies sajukums ar radikālismu, kā jau to norādīja Gomešs kundze. Un tā tad nedrīkst jaukt kopā migrāciju un terorismu. Nekādā gadījumā mēs zinām, ka vairums teroristu patiesībā nav migranti, viņi neieradās šeit kopā ar citiem migrantiem. Jā, es aicinu tomēr ieklausīties tajā, ko es saku. Es klausījos tad, kad jūs runājāt. Ja mēs jauksim kopā jēdzienus, idejas, terminus, tādā gadījumā radīsies ziņojumā liels juceklis. Ir arī citi ziņojumi no citām komitejām šajā Eiropas parlamentā. Redzam, ka vienprātības īsti nav. Piemēram, arī jautājumā par sprākstvielu prekursoriem un tam līdzīgi. Uh, Tātad ir vairāk ziņojumi, kas tagad tiek um, izskatīti citur. Mēs nedrīkstam to neņemt vērā. Un divas lietas, kas man ir īpaši svarīgas. Jautājums par prevenciju. Mums ziņojumā ir jāuzsver prevencijas nozīme un integrācijas nozīme. Nepietiek ar to, ka mēs pie katra potenciālā terorista tagad noliksim divus policistus. Nē, ir jāsaprot arī upuri, upuru situācija. Terorisms ir ļoti sarežģīts, komplekss fenomens. Un tad, tad jāraugās, lai ziņojums būtu kvalitatīvs. Paldies! Džefrijs Van Ordens. Nākamais. Much, Madam Chairman. Liels paldies, priekšsēdētāji. Sākumā nu, pirmie galvenie upuri no terorismu grupām ir tās sabiedrības, no kurām šie teroristi gūst atbalstu, jo sākumā šie teroristi gūst, vēlas iegūt kontroli šajos reģionos. Tādēļ islāmistiskā terorisma galvenie upuri ir uh, musulmaņi, tāpat kā tas eh, bija ar eh, katoļiem īra gadījumā. Un es nedomāju, ka jūs atradīsiet kādu šīs sabiedrības locekļus. kas eh, brīnīsies un būs pārsteigti, ka viņi ir arī pirmais mērķis, kad tiesība aizsardzības iestādes iejaucās. Par to liecina statistikas dati. Uh, Mums ir jāapzinās realitāte saistībā ar terorisma riskiem, taču tas nenozīmē, ka mēs ignorēsim labējo spēku ekstrēmismu. Taču mums ir jāatzīst, ka galvenie riski nāk no islāmistiem. Viņi ir tie, kas apdraud mūsu dzīvības, demokrātiskās vērtības, uh, un rada arī eksistenciālus riskus, ar kuriem mums jāstiek galā. Ja mēs centīsimies uh, mīkstināt uh, labējo radikālismu, kā labējo ekstrēmismu, tas pilnībā sakropļo visu kopainu, kurā cenšamies rīkoties. Vēl vēlos pieminēt, ka mums ir pieejami ļoti profesionāli, augsta līmeņa profesionālie drošības spēki visās mūsu valstīs, un es domāju, ka šo spēku nodrošinātie ziņojumi, Eiropola ziņojumi būtu jāizmanto. Un nevis tādēļ, lai mēs varētu ierobežot šo spēku rīcību vai pagrūtināt, bet gan lai atbalstītu. Un šeit galvenokārt prioritāte jāpievērš pretterorisma operācijām. Jā, no vienas puses mēs runājam par radikalizāciju un arī par uh, integrāciju, taču tās ir monētas divas puses. Labāka integrācija ir ļoti nozīmīgs ierocis cīņā pret radikalizāciju, un radikalizācija, protams, ka ir ceļš uz terorismu. Tātad pretradikalizācija, datu apmaiņa, robežu kontrolis. Uh, tā ir taisnība, ka lielākā daļa terorismu, teroristu nav tādi cilvēki, kas nesen ir pārkāpuši mobilitātes noteikums, taču patiesībā ik viens terorisms ir ar um, migrācijas izcēlesmi, ar nesenu migrācijas izcēlesmi, un tāda ir realitāte. Ja mēs palūkojamies uz apmēram 300 uh, sodītajiem teroristiem apvienotā karalistē, viņi visi tika sodīti saistībā ar terorismu, un visi viņi bija nesenas migrācijas izcelsmes cilvēki. Lielākoties no Dienvidu Kaukāza valstīm. Dienvidāzijas valstīm. Un mums ir eh, jāatzīst šī realitāte šis ziņojumu mēs nevaram izmantot tikai, lai pastiprinātu mūsu aizspriedumus, ko var uh, novērot dažās jomās. Taču mēs nedrīkstam arī ignorēt to faktu, ka apvienotā karalista pametīs Eiropas Savienību. Tādēļ ir ārkārtīgi nozīmīgi saglabāt šīs attiecības ar apvienoto karalisti valsti, kur ir viena no visattīstītākajām antiterorisma sistēmām. Mēs nedrīkstam sagraut šīs attiecības, samazināt tās. Es domāju, ka visi šajā jomā iesaistītie jums apgalvos, ka vēlēsies turpināt uzturēt šīs attiecības eh, pēc iespējas labākā veidā par spīti Brexitam, un mums ir ļoti uzmanīgi jāsako līdz šim aspektam. Paldies! Paldies, Sven Ordenkungs! Tātad. Tā Gan Arno, gan Monika ir lūgusi vēlreiz izteikties, bet tātad vispirms uzklausīsim ēnu referentus un pēc tam došu arī jums vārdu. Kiničī kundze, Tundua kundze, tātad tie ir manā sarakstā. Katrīna Kaničī. Paldies, Liels paldies, priekšsādātāji! Sākumā es vēlos pateikties referentēm un ēnu referentiem. Patiesībā vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas iesniedza šo gūzmu grozījumu priekšlikumu. Esmu pārliecināts, ka šis milzīgais grozījumu priekšlikumu skaits liecina par to, cik liela ir interese mūsu vidū saistībā ar šo mūsu komitejas eh, noslēdzošo ziņojumu. Šis ziņojums tiek eh, ar lielu interesi sagaidīts ne tikai no mūsu parlamentu kolēģu puses, bet arī no ārpuses. To jo īpaši gaida arī tās personas, kas eh, pēc sāk ievēros mūsu sniegtos ieteikumus. Tādēļ, manuprāt, mums nevajadzētu aprobežoties ar lietu analīzi šajā ziņojumā. Mēs runājam par uh, pašreizējo um, terorismu veidiem, taču esam piedzīvojuši pēdējos gados to, ka terorisms mainās, attīstās, un es domāju, ka tas ir jāatspoguļo mūsu ziņojumā, jāplūko terorisms visaptveroši. Uh, arī saistībā ar iespējamo attīstību nākotnē. Tādēļ mums nevajadzētu aprobežoties tikai ar tāda terorisma izpēti, kas ir saistīts ar reliģiskiem iemesliem. Mums terorisms ir jāplūko holistiskā, kā jau to tikko pieminēja arī kolēģi. Šajā sakarībā vēlos minēt, ka šis darbs tiešām būs ļoti sarežģīts. Ir vairāk ļoti sarežģīti tehniskas dabas jautājumi, ar kuriem cenšamies tikt galā. Esam sasaukuši tehniskās sanāksmes, un tad ir jautājumi, kas ir politiskas dabas, un no iepriekšējo runātāju teiktā mēs eh, sapratām, ka šie ir ļoti jutīgi jautājumi. Un šobrīd vēlos eh, vēlreiz paust savu pārliecību kā, tāpat kā tas notika strādājot pie direktīvas par cīņu pret terorismu. Šeit arī piedalījās kolēģi no ļoti dažādām jomām, taču esmu pārliecināta, ka arī šoreiz mums izdosies panākt līdzsvarotu tekstu. To mēs panācām strādājot pie direktīvas. Vakardien mm, mēs uzsākām uh, konkrētāku darbu mūsu ēnu referentu sanāksmē, un viens jautājums, kuram pievērsam lielu uzmanību, ir datu aizsardzības joma. Mēs par to diskutējām, un lielākoties visi minēja, ka mums sākumā ir jānosaka premisa. Un es lūdzu arī, lai abas referentes šo premisu noteikti ļoti strikti, ka ir jāatspoguļo viss tas, kas tiks uh, iekļauts pašā ziņojumā saistībā ar pamata eh, vērtībām. Protams, nav jēdzīgi katrā teikumā pieminēt pamatvērtības, bet ja mēs sākumā par to runājam un pasakām, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, tad tas ir eh, ļoti labs risinājums, un to arī varēja atbalstīt kolēģi vakardienas sanāksmē. Aktuālākie jautājumi jau tika pieminēti. Anas Gomeša kundze jau runāja par prioritārajām jomām saistībā ar mūsu grupu. Un es, protams, atbalstu viņas teikto. Tāpat vēlos papildināt Un šeit uh, runa vēl joprojām ir par pamatvērtību pieminēšanu. Manuprāt, šim ziņojumam ir jākoncentrējas uz cietušajiem. Mēs zinām, ka cietušā aizsardzība nav pietiekamā mērā nodrošināta visās dalībvalstīs, un mūsuprāt, uh, šis ziņojums šeit varētu spēlēt nozīmīgu lomu. Tādēļ vēlos atbalstīt to, kas ir minēts par Eiropas eh, koordinācijas centru cietušo atbalstam. Ir vēl viens aspekts, kas eh, šķiet pārsteidzošs, proti, ka ir jārada jaunas struktūras Eiropā. Par to man pastāv zināmas bāžas. Iepriekšējā runātāja jau daudz izteicās par daudziem svarīgiem jautājumiem, bet, manuprāt, vēl viena svarīga joma ir sociālā dimensija saistībā ar radikalizāciju. Turklāt ir būtiski arī šo personu iekļaušana sabiedrībā pēc deradikalizācijas procesiem. Tad no vienas puses ir būtiska prevencija, sociālie pasākumi, bet ir jārunā arī par šo personu, kas ir eh, deradikalizēts, radikalizējušies atkal iekļaušanu sabiedrībā atpakaļ. Uh, jo mēs zinām, ka, diemžēl, radikalizācija attīstās eh, lielā, jo lielākā mērā tieši nelabvēlīgās sabiedrības grupās. Un ir vēl vairāk aspekti, par kuriem šobrīd neizteikšos, par to runāšu laika gaitā, kad runāsim par atsevišķiem grozījumiem. Taču viena lieta, uz ko tiešām ceru, ir ir tāda, lai šis ziņojums uh, nodarbotos ne tikai ar aktuālo situāciju, bet iet vēl tālāk, kas radītu pamatu likuma attīstībai šajā jomā, arī raugoties uz turpmāko sasaugumu periodu. Tādēļ ir ārkārtīgi nozīmīgi, un ceru, ka mums to izdosies drīz panākt, atrast tādus punktus, par kuriem varam vienoties, par kuriem varam uh, sagatavot pēc iespējas vairāk kompromisu priekšlikums, jo tas liecinātu arī par parlamenta vienotību saistībā ar šādu ļoti aktuālu un sarežģītu jautājumu ne tikai mums, bet arī pilsoņiem. Jo pilsoņi sagaida, ka Eiropas Savienības institūcijas pieņems tādus uh, aizsardzības pasākums, kas būs visefektīvākie. Un, protams, esmu gatava uh, sadarboties, lai panāktu vislielāko iespējamo skaitu kompromisu grozījumu, taču mūsu grupā pastāv arī sarkanās līnijas. Duset. Paldies! Katrīna Kiničī par SND viedokļu izklāstīšanu. Tagad Alde ēnu referente Pagazaur Tunduā kundze. Jā, paldies. Un es vēlos teikt, ka galvenie jautājumi, kas šodien mums būtu jāskatās, ir šādi. Galvenais izvairīties no sajukuma. Arī visi tie jēdzieni, kas jau tika minēti, ir jāsaprot, ka mums būtu tomēr jāspēj vienoties ar ekspertiem. Es jau daudzus gadus sadarbojos ar ekspertiem tieši terorisma jautājumos, un tas, kas mani pārsteidz atkal un atkal, ir tas, ka arī es pati ļoti bieži jaucu terminus, jēdzienus tas nav viens un tas pats ļoti bieži, ko mēs eh, domājam, ka varam aizvietot, aizstāt. Mums kā deputātiem būtu tomēr jābūt gana piesardzīgiem un precīziem. Jēdziens radikalizācija. Fanātiska radikalizēšana nu, nenozīmē to pašu, ko uh, vardarbīgs ekstrēmisms. Un vardarbīgs ekstrēmisms nedrīkst tikt jaukts kopā atkal ar citām darbībām. Jāsaka, ka vardarbība beig beigās ir sekas tam visam, tai radikalizācijai. Tā jau ir radikalizācijas izpausme katrā ziņā piesardzības eh, terminu lietošanā nevarētu būt par daudz. Runājot par to, ko Van Ordena kungs sacīja par migrantiem un notiesāto teroristu izcelsmi apvienotajā karalistē, Jāsaka, ka migrācijas politika ļoti bieži ir jāskata kopā ar izglītības politiku. Mēs bieži vien runājam par jauniem cilvēkiem, kuri ir izauguši, piedzimuši mūsu valstīs, gājuši mūsu skolās. Ir jāsaprot, ka acīm redzot, kaut kas ir nogājis greizi ar izglītību. Izglītība un migrācija ir cieši saistītas, un to ir jāuzsver arī tad, kad balsosim par grozījumiem. Tāpat jūs zinat, ka ir daudz tēmas šajā ziņojumā, kas ir ārkārtīgi sensitīvas. Mēs runājam arī par lielu atbildību. Mums ir atbildība atrast arī kompromisu. Mums ir jāuzņemas atbildība savu pilsoņu priekšā. Jāparāda Eiropas pilsoņiem, ka mēs spējam sagatavot kvalitatīvu ziņojumu, ka viņi var uzticēties mums. Ir jāstrādā godīgi, caurspīdīgi. Mums jārunā arī par dažādiem ideoloģiskiem strāvojumiem. Mums jābūt vienotiem, strādājot pie šī ziņojuma. Jāspēj izstrādāt ziņojums, kas būtu kopsaucējs un kas radītu uzticēšanos mūsu pilsoņos. Šī tēma, terorisms, gan subjektīvi, gan objektīvi, ir svarīga iedzīvotājiem. Runājot par grozījumiem, tad jāsaka, ka daļa no tiem ir ieteikumi, ieteikumi raksturs. Mēs vēlamies, lai ciešāk sadarbojas Eiropas Savienības dalībvalsts savā starpā un arī ar Eiropas Savienības aģentūrām. Kādēļ? Tādēļ, ka tas padarītu mūsu darbu efektīvāku. Tajā pašā laikā daži mūsu grozījumi ierosina svītrot norādes, kas varētu radīt jucekli, piemēram, saistībā ar migrācijas politiku vai Frontex darbību vai Sofijas misiju un tam līdzīgi. Runājot par Eiropas aģentūrā mēs vēlamies, lai sadarbotos Eirojust un Eiropol. Tādā veidā panākot maksimālu rezultātu. Mums maksimālais rezultāts cīņā pret terorismu ir ļoti svarīgs. Jāsaka, mēs nevēlamies ierosināt daudz jaunus likumdošanas priekšlikums, tur jau komisija ir labi pastrādājusi. Vēlamies, lai mūsu īpašās komitejas ziņojums nepaliktu tikai uz papīra, bet tiešām tiktu ieviests arī dzīvē. Tāpat uzsveram arī, cik svarīgi apmainīties ar informāciju, ar datiem, to, cik svarīga ir SIS sistēma un to, kā varētu nākotnē vēl labāk izmantot Eiropas izmeklēšanas orderi, arestu orderi un tam līdzīgi. Jāsaka, ka daudziem kolēģiem te ir liela pieredze. Ir vairākas politikas jomas, kuras mēs ļoti labi zinām un pārzinām. Mēs Spānijā vienmēr sakam, ka ir jomas, kur darbs nekad nebeidzas, un šī būs viena no tādām jomām. Piemēram, prevencija, lai novērstu radikalizāciju. Kā jau norādīja kolēģi, arī mana politiskā grupa ir iesniegusi daudz grozījumus, bet jebkurā gadījumā vēlos pateikties ref, līdz referentēm. Viņas tiešām ir lieliski pastrādājušas. Runājot par prevenciju, tieši cietumos tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, ja mēs runājam par uh, notiesājošiem spriedumiem. Arī tur ir svarīgi, lai tiesnešiem būtu attiecīgā izglītība un lai būtu laba izglītība arī tiem, kuri palīdz cietušajiem. Tāpat mums ir jābalstās uz mūsu empīrisko pieredzi. Objektīvi indikātori ir svarīgi, lai varētu nākotnē veiksmīgi cīnīties ar terorismu. Tas darbs, ko mēs veicam un ko veic citi, arī integrācijas joma ir jāuzsver. Runājot par cietušajiem, par upuriem. Jau Kiničī kundze norādīja, ka koordinācijas centra izveide varētu būt liederīga, jo ne visām valstīm ir liela pieredze darbā ar cietušajiem terorismā. Un ļoti svarīgi būtu arī protokols šādam darbam. Pārrobežu terorisms noved arī pie pārrobežu upuriem, pārrobežu cietušajiem, un tur ir nepieciešami gan tulki, gan psihologi un dažādi citi palīdzības un atbalsta mehānismi. Katrā ziņā tam ir jābūt atspoguļotam ziņojumā. Runājot par tiesas prāvām ir ļoti svarīgi, lai cietušie šajās tiesas prāvās arī būtu pietiekami labi aizsargāti, lai viņiem nebūtu vēlreiz jāpārdzīvo visas tās šausmas. Un katrā ziņā ir jāsniedz atbalsts arī tiem cietušajiem, kuri varbūt nav konkrētās valsts pilsoņi un tam līdzīgi piemēram, aizliegums uh, noturēt piemiņas pasākumus vietās, kur notikuši terora uzbrukumi, tādi aizliegumi ir dažās valstīs. Domāju, ka tas ir pareizi, jo nevienmēr situācija ir viennozīmīga. Un jāsaka, ka Tas var radīt arī labvēlīgu vidi terorismam kā tādam. Ir jāskatās arī tiešām, kā rīkoties nākotnē. Kopumā mana politiskā grupa vēlas uzņemties atbildību. Uzskatām, ka ziņojums ir liederīgs. Ceram, ka tas gūs plašu atbalstu. Paldies! Merci. Paldies, Maite. Augustīns Dievs de Mēra. Muchas gracias, senjora prezidenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es izteikšos ļoti īsi. Jo man ir jāiet uz balsojumu par Saharau balvu. Tātad es tiešām gribētu apsveikt uh, abas referentes. Darbs nav bijis vienkāršs. Gribētu viņām pateikties un pateikties arī visām politiskajām grupām par uh, doto ieguldījumu uzziņojumu uzlabošanā. Jūs visi zināt, ka Es esmu uh, kaismīgs cīņas pret terorismu aizstāvis, es negribu šeit pats sist sev uz pleca, bet uh, zināt, ka es aktīvi iesaistos šajos jautājumos un uh, arī par upuriem visi zin manā grupā, ka es aktīvi arī aizstāvu migrantus un bēgļus. Es tiešām iestājos par viņiem, Tad, kad bija Mīnhenē septembrī uzbrukumi, Monikai bija 10 gadi un man bija 25 gadi. Tas bija melnais septembris, kad uh, tika nogalināta Izraels eh, delegācija, kas piedalījās Olimpiskajās spēlēs. Neviens eh, negribēja teikt, ka Eh, Olimpiskās spēles ir eh, veids, eh, kā teroristiem darboties, ka tās būtu vainīgas. Tad, kad bija terora uzbrukums Parīzē un Madridē, futbola stadionā vai pie futbola stadiona, tad neviens neteica, ka futbols ir vainīgs, ka tas ir veids, kā teroristi var īstenot savus uzbrukumus. Tātad uh, arī kāda uh, kundze runāja par terminoloģisko precizitāti. Tātad viņi ir uh, zinoši šajos jautājumos. Tātad uh, bieži vien mums ir domstarpības, um, tāpēc, ka mēs ar vieniem tie pašiem vārdiem uh, domājam kaut ko citu, runājot par terorismu vai migrāciju, un tad, kad mēs runājam par uh, otrās vai trešās uh, Uh, pirmās paudzes migrāciju, tad labāk ir teikt uh, ārvalstu izcelsmes, nevis uh, migrantu izcelsmes. Es tiešām gribēju izteikt šos komentārus, jo tas viss ir saistīts ar uh, mani personīgi, un man tiešām ir žēl, ja es te tagad gribu sevi tā pārāk mērīgi uzsvērt. Darbs, kas ir jāveic, ir ļoti grūts. Homērs kundze un Stīvensas kundze, es jūs abas ļoti cienu un atbalstu, un tagad došu balsot par Sahara balvu, jo tas man ir ļoti svarīgi. Paldies, Augustīna! Paldies par šiem sematiskiem precizējumiem! Vienu minūti ar Nodan Žānu kungam, jo viņš kā koordinators jau izteicās, eh, jau vairāk kārt Es gribēju tikai atgādināt faktus, jo ir daudz uh, diskusiju. Tātad uh, ziņojumā, ko uh, Eiropols ir noteicis, ir šis fakts, ka 50% no arestiem par uh, terorismu motīviem, kas tika īstenoti 2017. gadā Eiropas Savienībā, bija apmēram 700. Uh, tādu cilvēku, tas nav teikts, ka viņi ir kaut ko pastrādājuši, viņi tikai arestēti par aizdomām. Tātad 700 procedūras, kas ir uzsāktas uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs, 50% gadījumu tie ir uh, ārvalstnieki. Tātad tie cilvēki, kas nav Eiropas Savienības uh, valsts piedarīgie. Tātad nav tā, ka tikai mūsu valsts piedarīgie ir tie, kas pastrādā uh, aktus. Un otrā statistika. 2017. gadā tendence attiecībā uz pastrādātajiem uh, teroraktiem un uh, Paldies Dievam, tas ir uh, zemākais rādītājs pēdējo piecu gadu laikā. Tātad visi terorakti, kas tika īstenoti, bija ar um, ne Eiropas izcelsmi, un eh, vienīgie legāli uzturošies eh, Eiropas Savienībā, kas pasrādāja eh, teroraktus, bija 2017. gada augusta terorakta īstenotāja Barcelonas tīkls. Tātad es būtu priecīgs, ja mēs uzreiz varētu uh, izslēgt šo te saikni ar patvērumu meklētājiem, migrantiem. Uh, es labprāt redzētu, ka tā tas nav, bet diemžēl tā tas ir. Un mūsu uh, loma ir uh, precīzi raudzīties uz to, kādi ir fakti. To vienkārši gribēju atgādināt, pārējā visā piekrītu Diezdem mēra kungam, bet tie, kas nav no Eiropas Savienības, nenozīmē, ka viņi automātiski ir migranti. Tātad gan viens, gan otrs puses apgalvojumi būtu pietiekami absurdi. Šeit ir jābūt ļoti precīziem. Ivo Belet. Ivo Belets, pēc tam Kristīna Vinberga un pēc tam Silvija Gijoma. Puis... Un pēc tam Ana Gomeša. Ivo Belets eh, jau sen lūdza vārdu. Silvija Gijoma var izteikties, bet visiem ir jādodas uz balsojumiem. Tas ir sarežģīti tiešām. Euh, Man kā priekšsēdētāja tomēr ir eh, kaut nedaudz eh, jāņem vērā, kādā secībā kolēģi pieteicās izteikties. Un arī katra atbildība. Ivo Belēts eh, ļoti um, pieklājīgi prasīja uh, vārdu. Viņš gan nav ne koordinators, ne anreferents, bet viņam tagad vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es izteikšos ļoti īsi, jo daudz kas jau ir pateikts, un lielai daļai arī piekrītu. Ne visam, bet lielai daļai. Pirmkārt, piekrītu pateicības vārdiem abām referentēm, Helgai un Monikai. Piekrītu arī tam, ko Arno teica Protams, pamata principiem ir jābūt ziņojumā, bet ne katrā pantā. Tātad pieturāsimies pie tā, izteiksimies ļoti konkrēti. Tagad par eh, praktiskajiem risinājumiem. Tas ir mūsu mandāts, mūsu uzdevums tādus piedāvāt. Un pievērsīsimies tad šiem priekšlikumiem, kas aizsargā pilsoņus. Es iesniedzu ļoti daudz grozījumus kopā ar Arno, Moniku un citiem, bet tikai pāris lietas. Lielākā daļa grozījumi ir par informācijas apmaiņas padziļināšanu, intensificēšanu starp dalībvalstīm, dalībvalstīm un Eiropolu un tā tālāk. Tas ir izšķirīgi svarīgi. Mums uh, ir jānosaka tiešām ļoti konkrētas likumdošanas izmaiņas arī. Par tām ir jārunā galvenokārt. Tātad tieši saistas draudi. Mēs zinām, ka internetā atsaucas vienība pastāv, bet stiprināsim to, veicināsim tās darbības iespējas, lai atvieglotu krimināla izmeklēšanas attiecībā uz draudiem internetā. Gribu piebilst arī to, ka pretterorismu grupa, tas ir delikāts jautājums, te ir runa par uh, jautājumu, kas ir ārpus Eiropas Savienības, tas ir dalībvalstu jautājums, un tomēr varbūt Eiropas komisija, Eiropas Savienība varētu atbalstīt šo kooperāciju uh, un arī sadarbības starp pretterorismu platformu no vienas puses un Eiropolu no otras puses. Kāpēc, lai tas nebūtu iespējams? Es to piedāvāju kopā ar kolēģiem, un es gribētu, lai tas tiktu atbalstīts un iekļauts kompromisu grozījumā. Tātad šeit ir runa par uzticēšanās veidošanu. Mēs runājam par pretterorismu grupu, nacionālo kompetenci, izlūkdienesti. dienesti Te ir jāveido uzticība savā starpā. Tam vajadzētu būt iespējamam tagadējā situācijā. Un visbeidzot, priekšsētātais kundz, dargie kolēģi, par cietumiem neaizmirsīsim cietumus. Mums bija ļoti uh, labi zinoši eksperti šeit komitejā. Tātad cietuma eksperti bija ieradušies par radikalizāciju cietumos, paraudzīsimies, kāda tur bija secinājuma, un arī Francijas piemērs. Tātad ir uh, labs, ko varētu integrēt mūsu kopīgajās uh, priekšlikumos. Un visbeidzot, svarīgi ir fokusēties uz praktiskiem konkrētiem risinājumiem un parādīt, parādīsim uh, iedzīvotājiem, ka esam tiešām ieinteresēti viņu aizsardzības uzlabošanā. Paldies! Paldies, Ivo! Tagad vārds uh, Kristīnai Vīnbergai, lūdzu. Tack för ordförande. Och... Liels paldies, priekšsādātāji! Un milzīgs paldies Helgai un Monikai par šo ziņojumu. Tas ir ļoti svarīgs ziņojums, un uh, to varam spriest pēc uh, iesniegto grozījumu skaita. Un tad tiešām uh, būs ļoti interesanti redzēt, kā noritēs balsojums. Runājot par preterorismu komiteju un vai tāda pastāvēs nākotnē vai nē, to redzēsim no Juliana Kinga. Viņa dēļ dzirdējām. Uh, Uh, kad viņš runāja par PNR un citiem likumdošanas aktiem. Helga tur ļoti skaidri izteicās. Tātad viņi uzsvēra, ka ir uh, virkne aspektu, kas nav ieviesti. Mm, tas ir svarīgi. Un tad, kad mēs runājam par precīziem terminiem, vārdiem, kurus lietojam, tas ir svarīgi, kādus vārdus mēs lietojam. Mēs runājam par ekstrēmu un uh, vārdarbīgu radikalizāciju. Uh, neregulāru, neregulētu, tātad vai nelegālu ieceļošanu un um, varbūt, ka man patīk vieni vārdi, citiem patīk citi vārdi. Bet tas ir svarīgi, tad, kad mēs runājam par integrāciju, proti, ka vāja integrācija bieži vien novad pie radikalizācijas. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs zinām, tas ir fakts un uh, ir diezgan naivi uh, Eh, šeit sēdošajiem izlikties, ka nav saiknes starp migrāciju un terorismu, jo ir šāda saikne. To mēs esam redzējuši Stokholmā, Berlīnē, Turku, Somijā un citur, un um, tas ir jāņem vērā, ka ir jāraugās, eh, kas noved cilvēkus pie radikalizācijas. Tas ir eh, jāizskaidro. Uh, ne jau visi migranti eh, tā rīkojas, bet eh, mums tomēr ir jāpievēršas faktiem. Un būs interesanti redzēt, kāds būs eh, balsojums. Es esmu iesniegus grozījumu arī citi, un tas būs ļoti interesanti. Paldies! Paldies par jūsu teikto. Birgita Cipela, lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze. Es gribētu vēlreiz atgriezties pie tā, ko Dievs Demēra kungs teica par eh, šiem te jēdzieniem, terminiem, jo mums eh, tikko bija tāds neliels strīds, vai visi uh, noziedznieki ir ar, ir no, ar migrantu izcēlesmi. Dažkārt mēs runājam par uh, terorismu un daudz ar to domā islāma terorismu. Uh, Un tad mēs runājam par uzbrukumiem, un tad vairs nav skaidrs, vai tie ir islāmisti, kas īsteno šos uzbrukums, vai tie ir arī citi ekstrēmistu uzbrukumi, labēji vai kreisi, separatā, separatistiski uzbrukumi varbūt. Un šeit mums ir nedaudz uh, jāpiesargās, un Danžāna kungs uh, arī nosauca šo te uzbrukumu skaitu, kam ir uh, islāmistisks, islāmistiski izcēlsme. Uh, Un eh, jārunā arī par eh, iemesliem radikalizācijai. Un, protams, šeit eh, liela nozīme ir integrācijai, bet integrācija nav vienvirziena iela, tā nav tikai prasība jaunpienācējiem integrēties. Tas ir arī uh, darbs, kas jādara mums pašiem, jo tas, kurš ierodas, var iemācīties valodu, um, iet skolā, darīs uh, visu pareizi un nepietiek jau viņam to darīt. Mēs viņu vienkārši sauksim uh, par ārzemnieku, diskrimināsim un tā tālāk. Tās arī nedara. Tātad um, es gribu, uh, lai pilnīguma labad uh, islāmismu jēdziens te tiktu pieminēts un nevajadzētu arī pazaudēt no acīm to, ka uh, pasaules politikas attīstība uh, Eh, konflikti starp rietumu un eh, citām valstīm, Irāku, Sīriju un tā tālāk, protams, stiprina islāma valsti un eh, dod iegānstu šādiem te islāmistu uzbrukumiem, un es domāju, ka ilgtermiņā mēs problēmu neatrisināsim, ja šeit neatratīsim jautājumu. Tātad mans aicinājums būt ļoti precīziem, raugoties uz jēdzieniem, kurus mēs lietojam, arī neregulārā migrācija, uh, um, daudzi saka, ka ar to tiek domāti tie, kuri tikai ierodas šeit strādāt, uh, bet nepareizā kārtā izmanto tam uh, patvērumu meklēšanas sistēmu. Bet uh, tas, katrs, kurš bēg no kāra un vajāšanas, ierodoties pie mums, ir nelegālais migrants, jo viņam jau nav vīza ieceļošanai. Tātad uh, nošķirt eh, nelegālos, legālos imigrantus un bēgļus. Patvērumu meklētājs tur tiešām jābūt ļoti piesardzīgiem, varbūt pat varētu definēt eh, ziņojumā, ko mēs ar ko domājam. Bet ikdienas diskusijās eh, šie jēdzieni visi tiek mesti par vienu kārti, un tas vēl apgrūtina tādas saprātīgas diskusijas, un tas ir tāds papildus izaicinājums, lai rastu kompromisus uh, kas mums būs jādara turpmākajās dienās. Paldies, Birgita! Semantikas, prevencijas, līdzsvara problēmas, tas viss ir jāatrisina. Ana Gomeša prasīja vēl izteikties. Jā, pēc tam labprāt dotu vārdu Onidīkungam, kuram arī ir jāsniedz komisijas viedoklis, un pēc tam mūsu referentes Anna. Es gribētu pateikties vairākiem kolēģiem, galvenokārt Maitai, Augustīnam, Diezdemērā kungam un arī Arno Danžānam, kuri uh, tikko tiešām uzsvēra, cik svarīgi būt precīziem jēdzienu izmantojumā, cik tas var būt izšķirīgi svarīgi. Un es vienkārši uh, gribēju uh, Jā, man šķiet, ka šeit parādās konsens, ka tā vietā, lai runātu par migrantiem, un neviens negrib noliegt, ka ir arī migranti, tātad migrācijas izcelsmes uh, cilvēki tiek turēt aizdomās, bet runāt par ārvalstu izcelsmi. Un tas, ko mēs redzam, uh, bieži vien izvēlētā valoda, izvēlētie formulējumi runājot par uh, Eh, ārvalstu kaujiniekiem eh, tiek eh, tātad pausta vēlme novērst uzmanību no integrācijas kļūdām tepat uz vietas. Un Van Orden kungam ir taisnība, ka īrijā lielākā daļa upuru bija katoļi, bet ir uh, Eh, iemesls, kāpēc nekad netika runāts par katoļu terorismu. Tas ir acīm redzams, jo mēs nevēlamies sajaukt un vērsties pret visiem katoļiem un viņus eh, aizvainot un eh, pazemot. Tas ir tieši tas pats iemesls, kāpēc mēs to nedrīkstam darīt attiecībā uz musulmaņiem. Tieši tāpēc, ka tur uh, mums ir arī sabiedrotie un viņi mums ir vajadzīgi. Uh, lai cīnītos pret uh, terorismu. Un tieši tāpēc uh, tā tad šī te semantiskā precizitāte ir politiski arī ļoti nozīmīga. Eh, vēl viens jautājums. terorisms, islāma ideoloģija, bet teikt īslāma Eh, terorisms, te mēs šājam paši sev kājā. Ļoti svarīgi ir, lai šis eh, ziņojums mums varētu parādīt, ka, lai apkarotu terorismu, mums ir absolūti nepieciešams to darīt Eiropas līmenī. Nav svarīgi, kura Eiropas valsts, pat Lielbritānija, ar vai bez Brexita, nevar viena pati apkarot terorismu. Tas ir absolūti nepieciešams, lai Eiropa šeit darbotos, šeit ir vajadzīga Eiropas sadarbība, un es ceru, ka tas arī būs tas galvenais šī eh, ziņojuma ieguvums. Pieteikšu. Liels paldies, Anna, par šo atgādinājumu, par šo precizējumu. Es eh, izteikšu noslēgumu vārdus. Uh, Vai visi kolēģi um, ir varējuši izteikties? Tagad došu vārdu Nīdī kungam un pēc tam mūsu abām referentēm noslēgumam. Thank you, Chair, for, for this opportunity. Very honored. To... Lielas paldies priekšsēdē par šo iespēju. Es jūtos ļoti pagodinātu par iespēju šeit atrasties. Kā jums zinām, šis ziņojums ir ārkārtīgi nozīmīgs komisijai. Un kā jau tikko teica Gomeša kundze, jā, mums Eiropas Savienībā ir jādara vairāk, lai cīnītos pret terorismu un lai parādītu to, ka Eiropas parlaments, ņemot vērā Eiropas Savienības līmenī notikušo attīstību par šajā jomā, ka Eiropas parlaments ir ārkārtīgi spēcīgs partneris un mums ir nepieciešami spēcīgi partneri, spēcīgs Eiropas parlaments kā mūsu partneris šajā ļoti delikātajā, izaicinošajā jautājumā nozarē. Uh, Šis ziņojums uh, ir ļoti labs, jau oriģinālais ziņojums, mūsuprāt, bija ļoti saturīgs, ar ļoti noderīgu saturu. Tāpat arī lūkojoties šiem grozījumiem, kā daudz no jums mēs saskatām apņēmību censties panākt uzlabojumus šajā ziņojumā, kā arī ļoti daudz radošuma attiecībā uz jaunām idejām, kuras būtu daudz efektīvākas. Lai varētu jums eh, kaut kādā veidā palīdzēt un vienkāršot šo darbu pie šiem daudzajiem grozījumiem, mēs vēlamies koncentrēties uz diviem aspektiem. Pirmkārt, uz īstenošanu, un jūsu oriģinālajā ziņojumā jau bija ļoti spēcīgs viedoklis par šo aspektu, ka tas ir viens no pašiem galvenākajiem aspektiem, ka ir jāizteno jau esošie tiesību akti Eiropas Savienībā, ka ir jālūkojas, kā var uzlabot to veidu, kā dalībvalsts īsteno, īstenošanu. Un dažos grozījumos arī jau tiek eh, pieminēti, piemēram, vadlīnijas eh, tādās sarežģītās jomās, kā publisko vietu aizsardzība, kā arī finanšu aspekti, kas ir ļoti nozīmīgi dalībvalstīm, kas strādā pie šiem punktiem. Šie ir bijuši ļoti būtiski aspekti arī diskutēt par jauno daudzgadu finanšu schēmu. Tātad eh, šis ieguldījums ir ļoti aktuāls. Un otrs aspekts, ko vēlos pieminēt, ka mm, mēs netiekam aicināti ieviest kaut ko jaunu, kaut, kaut kas jauns jau e, Eksistē jau lietas, piemēram, mums nav nepieciešama jauna rīcības plāna par publiskajām vietām, par uh, pasažieru datu reģistriem. Protams, kā šos instrumentus var vēl uzlabot un ir vesela virkne grozījumu, kas piedāvā uzlabošanas iespējas, to mēs varam īstenot. Un, ka notiek šī koncentrēšanās šiem praktiskajiem ieteikumiem, tas ir ļoti labi. Tad runāt par radikalizāciju, mēs uzskatām, ka kopumā vēstījums ir ļoti atbalstošs un tas pilnībā ir saskaņots ar augstā līmeņa ekspertu grupas ieteikumiem. Tāpat mēs uzskatām, ka šeit nav nepieciešams stigmatizēt vienu vai otru sabiedrību. Ir ļoti būtiski atzīt to, ka pastāv ļoti plašs spektrs radikalizācijas jomā. Un šeit ir jākoncentrējas tieši uz dažādajiem pasākumiem. Mēs ļoti priecājamies, ka liela daļa grozījumu uh, nodarbojas ar ļoti sarežģītiem jautājumiem, kā ārvalstu ietekme, kā finansējuma nodrošināšana vietām, kas uh, veicina radikalizāciju, un ka tiek atzīta arī padziļināta uzmanības pievēršana izglītībai, apmācībām, ka šajā jomā vēl daudz ir jāstrādā. Un runāt par cietušajiem, mēs ļoti novērtējam to, ka grozījumi ļoti gudrā veidā cenšas koncentrēties uz to, kas mums ir tagad jāpanāk uzreiz. Tas ir eh, saskaņā arī Eiropas parlamenta pilota uh, projektu ar šo koordinācijas centru izveidošanu. Tādēļ mēs tiešām priecājamies, ka jūs cenšaties koncentrēties šo instrumentu uh, un nevis izpulstot par dažādām Eiropas Savienības aģentūrām, bet ka balstoties uz šo konkrēto instrumentu var panākt zināms uzlabojums. Piemēram, ka tiek paplašināts cietušo e, jēdziens, ka arī kolaterālie cietušā tiek e, iesaistīti. Un šāda rīcība ir ļoti praktiska, aktuāla un uzlabo uh, to rīcību, ko mēs varam uzreiz īstenot. Un tad otrs aspekts e, - priecājos, ka tiek e, runāts par prioritārām iniciatīvām. Mums nav nepieciešama informācija šajā ziņā par to, kas ir īpaši jāgroza saistībā ar kādu konkrēto uh, tiesību aktu, piemēram, kas būtu jāmaina direktīvā par uh, eksplozīvajām vielām, par prekursoriem, bet ka šeit runā, ka šeit ir jāveic izmaiņas sasaukuma laikā. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir svarīgi savstarpējās savietojumības pakotnes ietvaros, un tas var palīdzēt arī saistībā ar to, ka mēs argumentējam, ka šī pakotne nav paredzēta, lai apkopotu un iegūtu arvien vairāk informācijas, bet lai gan daudz labākā veidā izmantot jau pieejamo informāciju un tādējādi mēs varam panākt labākus elektroniskos pierādījumus, ka šeit notiek noteiktas prioritātes, ka varam panākt, varam spērt konkrētus soļus saistībā uz terorismu finansēšanu – un citiem aspektiem. Šeit ir ļoti daudzi labi grozījumi, kas koncentrējas uz konkrētu priekšlikumu, bet vienlaikus arī paver iespējas darbībai nākotnē, kas, piemēram, attiecas uz terorisma finansēšanu pārvedumu sistēmām jo pastāv ļoti sarežģīts eh, naudas pārvedumu sistēmas sistēmas, kur mums jāpievērš uzmanība. Tādēļ liels paldies Holmēžas kundzei, Stīvens kundzei, visiem līdzreferentiem. Mēs ļoti cieši ar jums sadarbojamies. Mēs uzskatām, ka tā ir liela privilēģija, ka ir iespēja šādi cieši sadarboties. Un esam pārliecināti, ka uh, galīgais ziņojums būs tiešām ar ļoti augstu kvalitātes zīmi. Paldies! Paldies! Onidī kungs, par jūsu entuziasmu, analīzi un laba vēlējumiem saistībā ar mūsu īpašās komitejas darbu. Meklējot līdzsvaru. Jā, grozījumu ir patiesi ārkārtīgi daudz. Tas parāda, ka mums rūp šī tēma, bet tas, protams, arī uzliek mums lielu pienākumu attiecībā uz to, ko pilsoņi no mums sagaida, cīnoties pret terorismu visā Eiropā. Tātad Eiropas līmeņa atbilde, un tas nozīmē, ka mums vēl ir daudz jāstrādā īpašajā komitejā. Jā, tas nav vienkārši atrast līdzsveru starp eh, dažādām nostājām, dažādiem viedokļiem, ļoti dažādiem viedokļiem, bet tomēr ceru, ka mēs radīsim risinājumu. Ne tikai tehniskā līmenī, bet arī politiski. Nezinu, kādā vairs secībā, varbūt apgrieztā secībā, bet došu vārdu mūsu abām līdzreferentēm, Monika un Helga. Kura pirmā? Helga vispirms, pēc tam Monika. Uh, uh thank you, Chair. Lielas paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Tie, kas vēl šeit ir palikuši, ir ļoti drosmīgi. Es saprotu, ka dažiem bija jādodas prom, lai balsot, taču vēlos pateikties jums visiem par sniegtiem komentāriem, jūsu ieguldījumus. Pilnībā saprotu jūsu paustās bažas saistībā ar ar sasaisti ar migrāciju un terorismu. Protams, ka mēs nekad neapgalvosim, ka visi migranti ir iespējami teroristi, un arī otrādi, ka visi teroristi, teroristi ir migranti. Manuprāt, pats būtiskākais ir paturēt prātā to, ka daži teroristi nāk ārpus Eiropas Savienības. Tā kā Danžons jau liecināja, uh, saistībā ar Eiropola sniegtajiem datiem, ka 50% arestēto teroristu ir uh, saistīti ar uh, migrāciju. Taču mums šeit ir jāizsakās ārkārtīgi uzmanīgi. Mums jāturpina mūsu uzmanīgais darbs ēnu referentu sanāksmēs, lai panāktu līdzsvaru starp pareizās terminoloģijas izvēli un neizvairīšanos no faktiem. Ir ārkārtīgi būtiski šajā ziņojumā pieminēt faktus nevis radīt kaut kādu puķainu valodu, jo mums e, nepatīk tā informācija, kas ir e, faktuāla. Vēlreiz vēlos uzsvert to, ka ļoti novērtēju jūsu ieguldījums. Gomes kundze, jūs komentārs par 95% musulmaņu cietušo, nu es e, nezinu šo informāciju, iespējams tā ir patiesa, un ja tas tā ir, tad tā ir patiesa. Uh, globālākā skatījumā, nevis attiecībā uz Eiropas skaitļiem, jo Briseles uzbrukumi, Parīzes uzbrukumi, šo uzbrukumu rezultātā bija ļoti daudz musulmaņu cietušā, bet tie nebija 95%. Katrā gadījumā es nedomāju, ka tas ir tik būtiski. Mums ir jākoncentrējas uz uh, ikviena aizsardzību Eiropas Savienībā, neatkarīgi vai šīs personas ir katoļi, protestanti vai musulmaņi. Ikviena persona ir jāaizsargā pret terorismu uzbrukumiem un uh, vardarbīgiem ekstrēmistiem. Tas ir tas galvenais, ko gribēju pateikt. Tādēļ gribēju jūs aicināt uh, nezaudēt fokusu. Šī ziņojuma fokus ir cīņa pret terorismu, neatkarīgi no šī terorisma izcēlesmes. Ir ļoti liels terorismu uzbrukumu skaits, kas ir saistīts ar islāmismu, taču ir vēl cita veida terorismu veidi, kurus nevaram aizmirst. Mēs koncentrējamies uz pilnīgi visiem šiem veidiem un kā pret tiem cīnīties. Sadarbība Eiropā ir tik ārkārtīgi nozīmīga, jo īpaši tagad. Un jums ir jāatcerās, ka drošība ir nacionālā kompetence, tādēļ mums jāatrod labs līdzsvars, jāatrod veids, kā varam pārliecināt visas mūsu dalībvalstis sastrādāties. Jo pastāv grūtības, ziņojums liecina, ka daudzas dalībvalstis nav īstenojušas Eiropas Savienības direktīvas, un es nedomāju, ka tas nav noticis tādēļ, ka dalībvalsts domā, ka tās nav svarīgas vai nav saskarušās ar šīm lietām. Nē, terorisms ir nozīmīgs visās valstīs, pat tādās valstīs, kuras nav guvušas pieredzi šajā jomā. Un paldies Dievam, ka tā nav bijušas pieredzes, taču eh, nevaram taču paredzēt nākotni, un šai cīņai ir jābūt kopīgai. Tāpat arī vēlējos reaģēt saistībā ar komentāriem par labējo spēku terorismu. Šis eh, ziņojuma priekšlikums balstās uz mūsu drošības eksperts sniegto informāciju, un ja jūs uzskatāt, ka šeit trūkst informācijas par labējo spēku e, ekstrēmistu īstenoto terorismu, tad lūdzu nodrošiniet mums šos faktus. Es zinu, ka mūsu komandas ietvaros eh, notika apspriedzes par šo aspektu, ka tiks meklēta informācija ne tikai uh, ziņu virsrakstos, bet ka meklēs arī akadēmiskajos pētījumos, lai mēs varētu iekļaut šo informāciju mūsu ziņojumā. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi, un es ar prieku paplašināšu mūsu darbības jomu, iekļaujot visa veida terorismu. Tika pieminēti vairāki dažādi jautājumi, daži no tiem vairāk kārt Nevēlos to šobrīd atkārtot, taču vēlreiz vēlos pateikties uh, visiem ēnu referentiem, koordinatoriem par ieguldīto darbu un ar prieku gaidu turpmāko rīcību un turpmāko nedēļu laikā. Ir ļoti būtiski, lai mēs panāktu skaidru, saskaņotu uh, līdzsvarotu ziņojumu, kas kalpos visu mūsu pilsoņu interesēm, pat ja viņa nāk no dažādām reliģijām. Tas nav būtiski, jo mēs runājam par Eiropas pilsoņiem. Paldies! Paldies, Helga! Monika! Lielas paldies, priekšsēdētājs! Paldies arī maniem manai līdzreferentai Helgai Stīvensai, ar kuru varu strādāt ļoti ciešā un un uzticības pilnā gaisotnē. Sākumā par šiem 95 musulmaņu cietušajiem. Tas katrā gadījumā, tā ir katrā gadījumā atsauci uz pasaules situāciju, un šos aspektus mēs uh, neaplūkojam mūsu ziņojuma laikā. Nu, šis ir cīņa starp šītiem un sunītiem, Un mūsu kontekstā ir eh, svarīgāk citi punkti. Mums visi cietušie ir cietušie, neatkarīgi no, neatkarīgi no tā, no kurienes viņi nāk, ar kādu reliģiju. Mums viņi ir cietušie, un mēs gribam piemērot vienotu attieksmi pret visiem, un gribam arī īstenot vienādus atbalsta standartus pret visiem, uzlabot šos standartus. Uh, un attiecīgi arī iekļaut mūsu ziņojumā. Paldies arī tev, Maita! Tavas paustie komentāri, manuprāt, ļoti noderīgi atspoguļosim tos mūsu ziņojumā. Runāt par terorismu kā tādu. Šeit ir nepieciešams nošķirt starp dažādiem terorismu veidiem, jo tiem ir dažādi iemesli, izcelsmes ceļi, un ja tie nav zināmi, tad tad jau beigās arī nevar cīnīties pret to. Un dažreiz tās atbildes, kas mums jāsniedz, nav tik patīkamas, jo varbūt palaižam garām kādu sabiedrības attīstību, jo negribam to atzīt, tas neatbilst mūsu uzskatiem, bet uh, Neatkarīgi no tā šāda attīstība eksistē un balsoties uz Eiropā un visu dalību valstu ziņojumiem, šobrīd uh, islāmistu terorisms ir tas, kas uh, rada vislielākos izaicinājumus. Protams, ka pastāv arī kreiso, labējo, separātistisko spēku terorisms vai arī reliģiski vai separātistisku iemeslu uh, īstenots terorisms. Mums ir jānodarbojas ar visiem šiem veidiem, taču galvenokārt ir jārunā par šobrīd aktuālāko, nevis kaut ko vispārīgu, pieminot, ka pastāv kaut kāda veida ekstrēmistiskā vardarbība vai kaut kāda veida terorisms. Nē, mums šajā īpašajā komitejā ir jābūt precīzi, uh, jāņem vērā dalībvalstu Eiropola komisija nodrošinātie fakti, jāsauc lietas ļoti skaidros vārdos, nevis viss jāvispārina. Tad treškārt runājot par radikalizāciju. Tas, ar ko mēs nodarbojamies saistībā ar mūsu tiesību sargājušiem jautājumiem, šeit vairāk runājam par vardarbīgo ekstrēmismu. Bet prevencijā, cīņā pret vardarbīgo ekstrēmismu, mēs runājam par radikalizāciju, jo tikai pakāpeniski radikalizējoties ir iespējams šāda veida ekstrēmisms. Nu, mēs taču paši sev iešaut kājā, ja neatzītu un nepētītu dažādās uh, eh, radikālismu pakāpes saistībā ar ekstrēmismu, un to viss neatspoļot mūsu ziņojumā. Uh, Un šeit piekrītu tiem, kas uh, apgalvo, ka mums ir ļoti rūpīgi jāizpēta konkrēti formulējumi, jēdzieni, taču nevar palaist garām to, ka lasot franču, vācu, itāļu, spāņu ziņojumus, varu konstatēt to, ka zināmas problēmas saistībā ar integrāciju un otrās paaudzes migrantu uzņemšanu – konstatējam, ka problēmas ir bijušas, taču nevaram vienkārši tās eh, nepieminēt. Mums tas ir jādara. Ir jāpiemin otrās paudzes migrācija un ka šīs paudzes nav tikušas eh, attiecīgi integrētas, ka tās ir uzrunātas no trešo valstu teroristiem, pat šeit ir īstenots uh, finansējums, lai izmantot šīs personas kā iespējamos uh, rekrūšus, vientuļos vilkus vai dusošos kaujiniekus. Nu, ir skaidrs arī tas, ka ne jau visus uh, otrās paudzes migrantus mēs spējām integrēt. Lielākā daļa tikusi integrēta, taču ir bijusi daļa, kur neizdevās to panākt. Tāda situācija bija arī Lielbritānijā. Uh, kur ir acīm redzamas problēmas šajā kontekstā. Vēl viens aspekts, ar ko man ir zināmas grūtības, ir uh, saistībā ar tādiem pārāk visaptverošiem formulējumiem. Mēs apzināti nerunājām par vispārējām nelegālajām migrācijas plūsmām mūsu ziņām. Mēs runājam par konkrētām problēmām. Konkrēti nosaucam faktus. Ja to nedarīsim, tas nebūs pareizi. Protams, kā teroristiskās organizācijas un uzbrucēji izmantoja šo iespēju, kas radās šīs, eh, šo milzīgo migrācijas plūsmu rezultātā, kad robežas netika attiecīgi aizsargātas, kontrolētas, bet tādēļ mums tagad ir jauni instrumenti, mums ir IES un citi instrumenti, ar kuriem esam eh, labāk sagatavojušies nākotnes uzbrukumiem un situācijām. Mums ir arī Eirodak pieejams. Mēs ņemam to vērā. Taču mēs taču nedrīkstam attiecīgi tad uh, vainot migrantus vai bēgļus, jo ne jau viņi ir problēmas sakne. Nē, tās ir personas, kas izmantoja šo migrantu bēgļu situāciju, lai panāktu savus mērķus, un tas tā skaidri ir jānosaka, jānosaka iespējamās problēmas šajā ziņā. Es vēlreiz rūpīgi izskatīšu ziņojumu, centīšos atrast tās vietas, kuras mums būtu jāpieslīpē formulējumi, lai nerastos eh, pārpratumi. Vēlos pieminēt vēl vienu piemēru. Tad, kad mēs kontrolējam alkohola līmeni šoferiem, Es taču neapgalvojam, ka ik viens šofers ir alkoholiķis vai ir dzer alkoholu bet tāpat mēs runājam par alkohola kontrolēm autovadītājiem, taču nevainojam katru šoferi. Bet mums ir jāpiemina, ka alkohols, kad tas tiek dzerts un tad uh, brauc pie stūris, ka tā rada problēmas. Nu, tāda ir šī semantika. Mēs taču nevēlamies eh, tā pēc noklusējuma uzbrukt konkrētām grupām. Bet, ja mēs nerunātu par šīm lietām, tad uh, mūsu policijas un drošības dienesti spēka nesaņemtu nepieciešamo atbalstu. Un noslēgumā vēlos minēt to, ka policijas izmeklēšanas uh, slepenajiem un visiem šiem spēkiem vēlos nodrošināt Eiropas parlamenta atbalstu kad viņi veic savu darbu, pat zaudējot savas dzīvības, piemēram, nesen Francijas gadījums, kad policists uz, upurēja savu dzīvību, piesakoties par ķīlnieku un glābjot citus cilvēkus. Un skaidri jāapsaka tas, ka šie cilvēki, viņu darbs ir ļoti smags, viņi visu laiku tiek kritizēti, taču negūst to atbalstu, kas ir nepieciešams, lai viņi varētu īstenot šo ārkārtīgi smago darbu. Paldies! Merci, Paldies, Monika, Maite. Jā, pavisam īsti. Protams, mēs te runājām par svarīgu tēmu, terminoloģija arī ir svarīga, bet, dārgā Monika, Pirenejos robeža starp Spāniju un Franciju. Jā, tā ir robeža, kalnos, ļoti grūti pārējama, bet tik un tā ETA tur darbojās. Un jāsaka, mēs nemeklējām vainīgo ne policijā, ne robeža apsardzē, bet ir jāsaprot, ka pat ja mums būs ļoti labi apsargātas robežas, tik un tā vienmēr būs cilvēki, kuri spēs tās pārvarēt. Mums tiešām ir vairāk informācijas vairāk uzmanības jāpievērš eh, tieši tādiem gadījumiem. Teiksim, 90. gados Alkaida, šūniņas, tad vēl neeksistēja tāda masu migrācija. Masu migrācijai patiesībā ir maza loma runājot par terorismu. Uh, Ir svarīgi, lai robežas būtu labi apsargātas, bet tik un tā simtprocentīgi necaurlaidīgas robežas nekad nebūs. Teiksim, Pironējos kalnu reģionos tas ir neiespējami. Mēs zinājām, ka ir tur teroristi, mēs, protams, centāmies pastiprināt, kontrolēt arī šo piranēju robežu, bet tomēr svarīgi atcerēties un nepazaudēt to svarīgāko. Domāju, ka tur mēs visi esam viensprātis. Ir precīzi jānodefinē, ko mēs vēlamies sasniegt šajā jomā. Paldies, Maite! Monika. Jā, vēl viens papildus arguments. Jā, drošas robežas, bet problēma ir arī pārāk liela, nekontrolēta imigrantu plūsma. Proti, viņi netika reģistrēti, pēc tam netika tad salīdzināta viņu identitāte ar potenciālajām teroristu identitātēm. Teiksim, Vācijā bija šis gadījums, ka, ja būtu bijusi kontroli, jo par konkrēto personu datu bāzē bija ieraksts, bet viņi izliekoties par um, bēgli, kurš bija arī sīrietis, tiešām ieguva šo statusu, bet, protams, tur um, tas viss notika ar viltotiem dokumentiem un tam līdzīgi. Tātad problēma ir nekontrolēta imigrācija. Un tas, kā šī plūsma bija tik ārkārtīgi liela. Jo tiešām, ja jūsu robežu cenšas šķērsot divi miljoni vienlaicīgi, tad eh, ir skaidrs, ka neviena valsts ar to nevar tikt galā. Mums ir jāsaprot, ka problēma bija nekontrolēts imigrantu pieplūdums. Tā tas vairs nedrīkst notikt, jo arī potenciālie teroristi bija viņu vidū un izmantoja šo situāciju. Un domāju, ka tur mums domstarpība nav. Paldies visiem kolēģiem! Un nobeigumā vēlos teikt, ka jā, šo te ziņojumu gaida. Tas būs izaicinājums, bet domāju, ka mums izdosies strādāt kopā pie definīcijām, lai mūsu darbs mūs nevis šķeltu, bet gan vienotu kā eiropiešus, lai mums būtu Eiropas atbilde terorismam. Un teikšu ar kāda rakstnieka vārdiem. Drosme ir meklēt patiesību, Un es domāju, ka meklējot precīzas definīcijas, mums ir jāatvēl tam pietiekami daudz laika, lai nevienu neapvainotu, bet tajā pašā laikā mēs, lai mēs savos izteikumos būtu precīzi, lai nebūtu tā, ka ziņojumā kādas daļas neatbilst mūsu mērķiem. Tātad, jā, vēlu visiem labu apetīti un tiekamies novembra vidū. Tostarp vēl būs daudz sanāksmes, daudz darba, lai izstrādātu kompromisu priekšlikumus. Un tātad milzīgs paldies abām līdzreferentēm un ēnu referentiem, kuri jau ir pavadījuši daudz laika pie ziņojuma. Liels paldies visiem un jauka diena!